Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Good morning, everybody. Uh, we should start. Es domāju, mums vajadzētu sākt darbu. Mums ir daudz darāmā. Visai rīta daļai desmitos mēs plānojam sākt balsošanu. tā kā būs nepieciešams balsošanas kartītes. Ieliek uzreiz balsošanas iekārtā. Lūdzu pārbaudiet, vai jums tās ir līdzi, jo pēc stundas sāksim balsot. To remember. Okay. So, we go uh, very quickly to the... Pavisam ātri ķeramies pie astotā punkta iepazīstināšana ar pētījumu, kā Eiropas rūpniecība var veicināt izaugsmi un atbalstīt Eiropas konkurētspēju. Ļaujiet man šeit sveikt Jānis Silvest kundze no Dānijas Tehnoloģija institūta. Tātad jūs prezentēsiet mums šo pētījumu. Mums prieks jūs redzēt šeit. Tāpat arī vēlāk Eiropas komisijas pārstāv runās. Un ITRI e sekretariātā mēs arī esam iepazinušies ar šo problēmu. Sākumā cilvēks, kurš veids šo pētījumu. Šajā pētījumā ir iekļauta analīze un tiek ieteikts izvēles iespējas attiecībā uz to, kā Eiropas rūpniecība var veicināt izaugsmi un konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi mūsu komitejai. Tātad nosaka faktors, kas ietekmē izaugsmu un konkurētspēju un sasaista pētījums ar veicinošiem faktoriem. Un tiek minēti arī ieteikumi. Tātad par ietvaru nosacījumiem lēmumu pieņemšanai varas iestādēm publiskajā sektorā. Un mēs uzskatām, kā mēs varam, kā politiķi, arī šeit parlamentā kopā ar padomu un komisiju, veicināt Eiropas rūpniecības attīstību, ieņemot tai jaunu lomu. Līdz ar to reindustrializācija ir galvenais uzsvars šajā astotajā darbkārtības punktā. Lūdzu, kundze, vārds jums. Paldies, priekšsarateikums. Paldies par šo iespēju prezentēt mūsu pētījumu. Tas ir tiešām ir liels jautājums, kā Eiropas rūpniecība var veicināt izaugsmu un atbalstīt Eiropas konkurētspēju. Pilnas atbildes mums nav, bet vismaz galvenās uh, galvenā informācija, galvenie fakti mums ir. Sākumā, kā jūs noteikti zinat, rūpniecība ir ļoti svarīga ekonomiskai atvesļošanai, bet kā mums bija vajadzīgs uzsvars uz pakalpojumu jomu, bet tagad ir skaidrs, ka arī rūpniecībai ir jāspēlē pietiekam svarīga loma. Ražošanai ir ļoti svarīga loma šajā procesā. Bet, atkal, protams, tam jābūt saistītam ar augstu pievienotās vērtības pakalpojumiem, kas balstīt uz zināšanām. Pētījuma mērķis bija de, organizēt debats par pašreizējo situāciju Eiropas rūpniecībā un pētījām arī konkurētspējas faktorus, jo bieži vien šie faktori var būt gan šķēršļi, gan arī veicinoši faktori. Tad šķēršļi, ja nekas netiek darīts, un veicinoši faktori, ja kaut kas tiek darīts. Mēs koncentrējamies uz ietveru nosacījumiem, kurus var ietekmēt val, publiskajās iestādes, it īpašais iestādes. Daži faktori ir ārpus publiskā iestāžu kontrols, bet ir iespējams arī sniegt nepieciešamo atbalstu rūpniecībai. Sākumā par pašreizējo situāciju. Esmu pārliecināta, ka jūs labi apzināties, ka Eiropas izaugsme vairs nav tāda, kāda tā bija 14-15 gadus atpakaļ. Mums bija tāda pati izaugsme, tāds pats izaugsmes līmenis kā ASV un OECD kopā un augstāks nekā Japānai Bet Eiropa nav tikpat labi atvesļosies no krīzes kā citi reģioni pasaulē, un izaugsme arī tuvākajos gados tiek plānot neliela. Salīdzinot ar ASV, kur mm, nodarbinātības kritums stabilizējās 2009. gadā, bet nodarbinātība Eiropas rūpniecībā ir turpinājusi kristies. Šobrīd nodarbināti ražošanai 16%, no kopējā 95. gadā tie bija 21%. zaudētās darba vietas, galvenokārt ir skāruši, skāruši eh, nodarbinātos ar mazprasmēm. Augsta tehnoloģija sektori ir labāk atvesojušies no krīzes nekā vidējas vai zem tehnoloģija te sektori, kur samazinājums bija 12 līdz 14 procentu laikposmā no 2008 līdz 2013 gadam. Kā tad ir konkurētspējas faktori? Kas ir svarīgs konkurētspējai? Slavenais kādreiz profesors Maikls Porters teica, konkurētspējai svarīgs ir viss. Mēs runājam gan par atsevišķu uzņēmumu konkurētspēju, par nozares sektoru konkurētspēju, gan arī par eh, nacionālo un Eiropas ekonomiku kopumā. Centāmies kategorijās to iedalīt, lai būtu tāda struktūra tajā visā. Cilvēka kapitāls tātad, kapitāls, galvenokārt finanses, infrastruktūra un izdevuma materiāli, inovācija, plašāk runājot, tehnoloģiskais progress, ražošanas un vērtību ķēdes, tad uzņēmēja darbība un izaugsme, tirgi, iekšējie un ārējie un noslēgumā arī administratīvo prasību ietvars vai regulējums. Tātad tie, tās ir galvenās faktoru grupas, kuras mēs apskatījām. Pirmais - cilvēka kapitāls, izglītība un prasmes. Acim redzams, ka tas ir ļoti svarīgi veicināt nodarbinātību rūpniecībā. Galvenā informācija šeit ir struktūrālās pārmaiņas, kas notiek ražošanā, un tas lielā mērā ietekmē arī nākotnes darba spēkam izvirzītās prasības. Aizvien vairāk mēs redzam sarežģītākas ražošanas sistēmas, automatizāciju, digitalizāciju, jo tas vienkārši ir nepieciešams, lai Eiropas rūpniecība varētu uzlabot produktivitāti un resursu izmantošanas efektivitāti. Tas var nozīmēt to, ka darba vietas tiek zaudēts automatizācijas un digitalizācijas dēļ, bet tas nav obligāti, tas var arī mainīties. To var apvienot ar nodarbinātības saglabāšanu vai pat pieaugumu. Jautājums, kā tas viss tiek organizēts un īstenots rūpniecībā. Skatoties uz darba spēku, Protams, ka nepieciešams eh, pietiekams inženieru un zinātnieku un citu labi izglītot personu skaits, bet tāpat laikā mums ir jākoncentrējas uz darbinieku līmeni, parastiem darbiniekiem, kuriem arī nepieciešams pareizās prasmes šiem jaunajiem ražošanas veidiem, sistēmām. Tas nozīmē bieži vien, ka ir nepieciešama pārkvalifikācija, apmācība par to, kā strādāt ar eh, jaunām tehnoloģijām, digitālām tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka mēs iesakam Eiropas līmenī koncentrēties uz tādu kā prasmu ietvaru izstrādāšanu, respektīvi noteikt, kuras prasmes būs nepieciešams nākotnē šādām jaunām ražošanas sistēmām. Tad, tas pats var nozīmēt arī mūža izglītību, kas ir plaši zināms. Tāpat arī tiem strādājušiem, kas jau ir darba tirgu, bet kuriem nav nepieciešamās prasmes, tas nozīmē arī e, apmācību un praksi. Protams, e, lai to varētu īstenot, ir nepieciešams e, labāk apzināt, kādas prasmes ir nepieciešams. Ir, lai varētu mērīt arī pieprasījumu piedāvājumu konkrētām prasmēm darba tirgu.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 Un, kā jūs noteikti to zināt, tas ļoti lielā mērā ietekmē uzņēmumu iespējas saņemt aizdevumus, it īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem, kur to visvairāk saskārās. Rezultāti bijuši atšķirīgi Eiropas Savienības valstīs. Dažās valstīs šīs problēmas ir lielākas nekā citās, bet kopumā tieši MVU visur jūt šīs problēmas. Tāpat arī nozarēm, kurās ir eh, garāki šī ieguldījuma atmaksāšanās laiki, piemēram, eko nozars, kur iznākums nav tik uh, skaidri prognozējums un eksperimentālā fāzē tikai viss atrodas, ir grūtāk saņemt finansējumu. Šeit nav runa tikai par MVU, parastajiem MVU, bet arī jaunām inovatīvām sabiedrībām. Tīpaši dalību valsts līmenī valsts varas iestādēm ir svarīgi saņemt eh, uzticamu informāciju par faktisko situāciju, lai varētu risināt šīs problēmas. Eiropas Savienības līmenī pētniecības programmām un citām finansējuma programmām ir nepieciešams nodrošināt ātru maksājumu izpildi, lai mazi uzņēmumi tīpaši nebūtu uz mēnešiem, gadiem, eh, kā ķīlnieki šīm maksājuma procedūrām garajām. Tāpat arī nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa ieguldījumu kapitāla ietvaru Eiropas Savienībā, it īpaši attiecībā uz ražošanas aprīkojumu. Izējumateriāla infrastruktūra ir ļoti liela joma. Digitāla infrastruktūra jaunām progresīvākām ražošanas sistēmām ir ļoti svarīgi. Mēs jau zinām, ka liel, liels uzsvars jau Eiropas Savienības iestādās tiek likts uz šo jomu sensoru tehnoloģiju izmantošanu, lielu apjomu datu izmantošanu. Tāpat arī enerģētika, energoresursi ir svarīgi izēja materiāli ļoti liela atšķirība novērojama energoresursu cenās Eiropas Savienībā. Ir nepieciešama saskaņota Eiropas Savienības enerģētikas politika. Tā varētu būt viena no jomām, ko es iestādes var īpaši ietekmēt. Tāpat arī Eiropa izjūt lielu spiedienu no globālajiem konkurentiem, kur ir zemāks energoresursu cenas, kur ASV uzņēmumiem energoresursu cenas ir labi ja puse no tā, ko maksā Eiropas uzņēmumu. Tāpat arī energoresursiem izmantot šos viedos tīklus, kur daudz efektīvāk energoresursi tiek izmantot un uzraudzīt, tā kā tad ir vēl viena joma, kur ir iespējams rīkoties. Attiecībā uz izdēmateriāliem jau šobrīd retie metāli un citi grūti pieejam izēja materiāli, bieži vien ir atrodam tikai dažās valstīs, un tās vēlas to galvenokārt savā rūpniecībā izmantot, piemēram, Ķīnā. Līdz ar to pieejamība un izmaksas ir ļoti e, svarīgi faktori Eiropas rūpniecībai. Tirzniecība ir izēja materiāliem, ir jābūt ļoti aktuālam prioritāram jautājumam tuvākajās tirzniecības sarunās Vēl viens veids, kā risināt šo jautājumu bez tirzniecības, ir labāk izmantot tos resursus, kas mums jau ir vai kurus jau esam izmantojuši. Līdz ar to šī apaļveida cirkulārā ekonomika, atkrituma pārstrāde attiecībā uz elektronisko aprīkojumu, kur ļoti daudz šo būtiski svarīgo izējumateriālu ir atrodama, var tikt atkārtot izmantot. Tā kā tas ir vēl viens būtisks jautājums. Attiecībā uz tehnoloģisko progresu un inovāciju es pārsvarā atpaliek no ASV inovāciju jomā. Piemēram, lai pāriet no pētniecības uz uh, produktu laišanu tirgū. Mēs labi darbojamies pētniecībā, tomēr, lai palaistu šo preci tirgū, mums saskaramies bieži vien ar problēmām. Tā noteikti ir viena no jomām, kur daudz kas vairāk varētu tikt veikts jaunajā apvāršņu programmā liels uzsvars ir likts uz šo jomu, bet to ir nepieciešams regulāri uzraudzīt. Ir liels atšķirības arī inovāciju darbā starp dalību valstīm. Ir dažas dalību valstis, kas ir pasaules līderi, labāk nekā ASV pat, un ir arī dalību valsts, kas ievērojami atpaliek. Tā kā šeit ir dažādas risināmas problēmas. Uh, Viena no būtiskajām problēmām ir tā, ka samazinās ieguldījumi ražošanas pētniecībā un izstrādā Eiropas Savienībā salīdzinot ar ASV. Pētniecības intensitāte, respektīvi tas, cik liela daļa no IKP tiek tērēta pētniecībai, palielinās Eiropā, bet tas bieži vien saistīta ar publiskā sektora veiktajām investīcijām, nevis privātā sektora. Tātad, ko mēs varam ieteikt nu, publiskajā sektorā? Varētu pievērst lielāku uzmanību publisko tehnoloģiju iepirkumam. Publiskajam sektoram būtu jāuzņemās vadoša loma, iepērkot jaunu tehnoloģiju, izstrādājot vai prasot izstrādāt jaunu tehnoloģiju būtiskiem eh, publiskajiem eh, sektoriem, veselības aprūpei, sabiedrības drošībai, videi. Arī tas ir apvāršana 2020 programmā apskatīts, bet tur ir iespējams darīt vairāk. Doktoru programmas eh, studenti būtu jāveicina viņu izglītības iegūšanu, saistot to ar rūpniecības jomām, padarot to pievilcīgu šiem doktorantūras studentiem. Ražošanas un vērtību ķēdes, tas sarežģīts jautājums. Var pieminēt tikai to, ka viens no veidiem, kā panākt, lai MVU augtu un kļūtu tehnoloģiski progresīvāks, ir veicināt viņu integrāciju kā piegādātājiem, lielākiem ražotājiem, statotiskajās ķēdēs Bieži vien mēs redzam ļoti labu rezultātu sadarbībai starp mazu dinamisku uzņēmumu un lielām globālām eh, sabiedrībām. Tomēr mēs joprojām varam secināt, ka atsevišķas nozares, neskatoties to, ka viņiem ir zemāka produktivitāte, augstas algas, var izdzīvot, eh, vēršoties galvenokārt uz augstu tehnoloģiskā līmeņa tirgiem. Uzņēmuma izveida un izaugsme, uzņēmē darbība. Mērķis jau nav izveidot pēc iespējas vairāk jaunu uzņēmumu, vajadzētu vairāk koncentrēties uz uzņēmumiem ar augstu potenciālu, kas jau ir izveidot, un sniegt atbalstu tām, tā, tiem uzņēmumiem, kuriem ir eh, liels izaugsmas potenciāls, nevis tikai uz to, ka cilvēkiem jākļūst pašnodarbinātiem. Tālāk tirgi. Vienotais tirgus, protams, ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībā, daudz kas ir sasniegts, bet vēl pastāv arī šķēršļi lielā mērā. Tas ir atkarīgs arī no dalību valstīm un e, to, kur šī uzņēmuma ir kur viņi atrodas, cik lielā mērā tur ir īstenot, eh, īstenot zējas prasības. Arī dalību valsts nevienmēr ir pareizi īstenojuši eh, šos tiesību aktus. Eiropas Savienības līmenī mēs redzam, ka nepieciešams konsolidēt esošo likumdošanu, stiprināt eh, esošo likumdošanas izpildi. Ārējie tirgi redzam protekcionismu, plašu diezgan. Un tam vajadzētu būt vienam no aktuāliem eh, tematiem tuvākajās tirdzniecības sarunās. Un eh, secinājumi. Administratīvais un regulējuma ietvars, tā kad nav nepieciešams daudz jaunas likumdošanas, ir nepieciešams konsolidēt un stingrāk īstenot esošo administratīvas prasības eh, būtu jāsaglabā minimālā līmenī. Tas arī viss, ko es vēlējos paust. Priekšsarētājs, paldies! Tas bija ļoti interesanti, bet mēs vēlamies organizēt eh, diskusiju, kas vienmēr ir pats svarīgākais mūsu sanāksmēs. Un nu, tad vispirms vārds mūsu koordinatoriem, trīs minūtes katram. Kariņkungs. Thank you very much. Paldies. Paldies par prezentāciju. Un es vēlāk, protams, to vēl tā pamatīgāk izlasīšu. Gribēju pavaicāt jūsu viedokli. Atšķirības starp to, kas notiek Eiropā un ASV. ASV ir vērojama izaugsme mm, un Eiropā tās nav. Nu, un ja izaugsme ir, tā ir visai gausa. Gribēju pavaicāt, kādas tad ir lielākās atšķības starp šīm abām tautsaimniecībām un kam mums vajadzētu pievērst uzmanību. Jūs runājat par energo izmaksām. Uh, Bet īstenībā energo izmaksas vien nav panākuma ķīla, un Krievijā enerģija maksā vēl lētāk, un tas jau nenozīmē, ka viņi ir viskonkurētspējīgākā tautsaimniecība pasaulē. Kapitāla izmaksas piekļuvu kapitālam arī tas ir ļoti svarīgs jautājums. Darba spēka izmaksas, darba spēka mobilitāte, nodokļi, jūs par to nerunājāt. Uzņēmē darbības gars, uh, uzņēmēji darbības atbalsts, uh, iz, spējas, prasmes, piekļuve tirgum. Gribēju pavaicāt, vai tas ir saistīts ar to, ka uh, ASV ir vienotais tirgus, kur tiek izmantot tikai viena valūta un pie mums tā nav. Varbūt tas ir galvenais jautājums, kur vajadzētu izgaismot. Paldies! Paldies, Kofolca kungs, lūdzu. Paldies! Paldies par šo izcilo prezentāciju. Jūs pievērsāties vairākiem būtiskiem aspektiem. Šķiet, eh, tas bija piektajā punktā. Jūs teicāt, ka mums arī ir jābūt vienam ķēdes posmam šajā globālajā vērtību ķēdē, un mums ir jāveicina savu produktivitāti. Un sākumā jūs arī teicāt, ko svarīgu, proti jūs pieskārāties augstajiem bezdarba rādītājiem Eiropas Savienībā un teicāt, ka ir jābūt patiešām labi apmācītam darba spēkam, jāparūpējas arī par labāku ārodu apmācību gan jauniešu vidū, gan jau pieaugušo vidū. Uh, ir uh, noteikti jāizceļ šis mūža izglītības princips, lai šīs prasmes varētu izmantot uzņēmumos, darba tirgu. Ja jūs varētu kaut ko vairāk par to to pastāstīt, es būtu patiešām ļoti pateicīgs. Kā sagatavot jauniešu tieši darba dzīvei eh, un kā eh, jūsuprāt eh, vajadzētu veidot tādu veiksmīgu mūža izglītību? Paldies! EKR grupas vārdā Globāļčika kungs. Nē, viņa nav zālē. Es atvainojos, nē, viņš tomēr šeit ir. Lūdzu, lūdzu. Jā, runāšu savā dzimtajā valodā. Paldies! Ļoti jauki, ka šo mums ir iespēja apspriesties par šo tematiku. Ja mēs runājam par konkurenci starp ES un ASV, Jādomā, protams, arī par izpēti, par mūsu iekšējo konkurēt spēju, kas notiek tieši pašmājās, runājot par rūpniecību un tā tālāk. Un tas, protams, viss ir arī neatraujams saistīts ar mūsu ieviestajām politikām. Mums ir kopīgā lauksaimniecības politika, zivsaimniecības politika, enerģētikas politika, bet trūkst citu kopīgās politikas jomu lai varētu risināt šos tik ļoti būtiskos jautājumus. Piemēram, jūrniecība, jūrniecības tautsēmniecība. Nu, jāsaka, vairākās valstīs šis lauciņš ir gandrīz pilnībā izzudis. Un Eiropas Savienībai tas rada milzīgas problēmas. Centrālajā un Austrum Eiropā sāk trūkt tādu rūpniecības fundamentu. Un rūpniecība, ražotnes tiek pārnest uz citām vietām, kur to var darīt lētāk. Tā tad ir jārunā par šīm valstīm, no kurām pazūd atsevišķas tautsaimniecības nozares. Un cilvēki arī dodas prom no šīm vietām, meklēt jaunas darbvietas, un tas jau, protams, ekonomikai arī nenāk par labu. Gribēju pavaicāt, vai ir bijusi izpēte par uh, to, ka konkrētas rūpniecības nozares tiek pārnestas uz citām ES valstīm. Vai jūsu ģenerāla direkcija ir iepazinusies ar to, runājot arī par. Uh, Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Runājot par uh, rūpniecības nozarēm, paldies. Kēličkas kungs, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Šķiet, ka kāds cits uh, grib runāt Alde grupas vārdā. Ja jūs man eh, aizbildināsiet, es vēlāk izteikšos tad, kad būs debats. Yeah. Okay. If you can ask you, madam, you take a floor. Yeah. <laughs> Ok, ok. Lūdzu, kundze. Jā, paldies. Paldies par šo prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Es arī gribēju atsaukties uz šo salīdzinājumu starp ES un ASV. Gribu teikt, ka ASV tika ieviestas ļoti veiksmīgas politiskās vadlīnijas. Ko mēs varam no tā visa mācīties? Un ko var darīt Eiropas parlaments? Tālāk jaunās rūpniecības nozars ir daudz jaunu nozaru, mēs veicinām inovācijas, um, izpēti, dažādu tehnoloģiju ražošanā, bet, diemžēl, daudziem bezdarbniekiem nav atbilstošo prasmi un um, iemaņu, lai varētu strādāt šajās jaunajās rūpniecības nozareis. Nu, ko mēs varam mācīties no ASV un citām valstīm, kas ir uh, guvušas vairāk panākumu? ir jābūt patiešām uh, tādai, jānodrošina tāda gludāka, vienkāršāka pārēja no uh, studijām uz darba dzīvi, lai uh, būtu arī nepieciešamās iemaņas. Paldies. Es atvainojos. Uh, Vanu nu- Vicens kundze, es ļoti atvainojos, uh, ja nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Vai es pareizi izrunāju vai nepareizi? Nu, jūs sapratāt, ka jūs esat domāta ļoti labi. Šī kolēģi izteicās Alde grupas vārdā, un tagad kārta goe. Ernstas kundze, lūdzu. Okay. Wir haben erstmal kurz äh, koordiniert. Ich bin ja nicht die Koordinatorin, aber unser. Paldies, es neesmu koordinators, mūsu koordinators ieradās, nu, varbūt tāpēc šeit tāds apjukums radās. Man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, jūs ļoti daudz runājat par IKT infrastruktūru, kas jāpadziļina un tā tālāk. Es domāju ka šeit patiešām ir uh, labas iespējas radīt jaunas darba vietas tieši šajā lauciņā. Gribēju pavaicāt, ko mums vajadzētu darīt, kādi konkrēti pasākumi ir jāievieš, lai tas varētu vainagoties panākumiem. Otram kārtām. Savstarpēju kvalifikāciju atzīšana no valsts uz valsti joprojām rada problēmas. Nu, kur tad ir aprakts uh, suns? Kādēļ ir tādas grūtības joprojām? Kādēļ dalība valsts nevar uh, sakustēties? Es jau uh, pati savā vēlēšana apgabalā par to esmu gana daudz diskutējusi un problēma joprojām nav izskausta. Un arī trešais jautājums. Jūs nerunājāt par produktivitātes atšķirībām. Tās ir milzīgas. Nu, īstenībā par rūpniecību tādā vārda īstā izpratnē mēs par to nevaram runāt. Ir ārkārtīgi milzīgas atšķirības starp bagātiem un nabagajiem, starp tādu labi attīstītu info, in, industrija, kas atrodas patiešām uz zaļa zara, un citām valstīm, kur industrija nu, būtiski vārguļo. Uh, Piemēram, Grieķija, Kipra, tur klājas ļoti grūti, šīm valstīm ir jāsniedz palīdzīga roka, arī Rumānijā, Bulgārijā situācija nav iepriecinoša. Nu, <clears throat> kā palīdzēt šīm valstīm, kas jau tā cieši no krīzes, un, e, piemēram, ir tāda atsevišķa gadījuma kā Bulgārija un Rumānija, kas vēl jau pirms krīzes bija ļoti nabadzīgas. Paldies, Borelī kungs EFDD grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībā ir atšķirīgas sistēmas un arī atšķirīga produktivitāte. Ir, piemēram, itāļu uzņēmumi, kas uh, ražo daudz preču, bet nevar tā arī nokļūt uz zaļa zara, jo uh, piemēram, ir pārāk liels nodokļu sloks un uh, uzņēmē darbībai nav izdevīgi apstākļi. Kā mēs varētu labāk harmonizēt uh, šīs nodokļu likmes valstīs, lai visiem būtu vienāds spēles noteikumi? Jūs savā pētījumā runājat, ka ir jāinvestē inovācijās, tehnoloģijās, izpētē, un jāsaka, ka MVU ir ļoti grūti. Uh, turēt līdzi, izturēt šo tempu, jo tirgus eh, kļūst aizvien nežēlīgāks, ir aizvien lielāks konkurences spiediens, ir jāpadomā par labāku piekļuvu kredītiem, bet ne tikai par to ir Eh, jāpadomā arī par nodokļu atvieglojumiem, par eh, investīcijām, lai būtu uzņēmumiem pieejami resursi. Un, protams, ir jānojauc arī birokrātiskie šķēršļi, lai procedūras varētu um, pātrināt. Enterprise Europe Network. Es uh, kādreiz biju uzņēmējs pirms kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, un tādēļ man šie jautājumi patiešām šķiet ļoti, ļoti nozīmīgi. Paldies! Tagad es jums došu vārdu, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies! Nu, centīšos atbildēt pēc labākās sirdsapziņas. Nu jā, ja es varētu atbildēt eh, uz visiem šiem jautājumiem, iespējams, te nesēdāt jūs priekšā, es jau viņiem daudz, daudz augstāku amatu. Pirmais jautājums par atšķirībām starp ASV un eh, Eiropas Savienību, kādēļ mūsu izaugsme uh, tā vārguļo, kas eh, tam kalpo par iemeslu un kam mums vajadzētu pievērst eh, visvairāk uzmanības. Nu, īstenībā jūsu jautājumos pat jau izskanēja daļa atbildes, ka nav tādas vienas derīgas atbildes. Jā, kapitāla pieejamība ir viena no lielākajām problēmām lai dibinātu uzņēmumu, nav, grū, nav tik vienkārši Eiropas Savienībā piekļūt kapitālam, un šis uzņēmuma kapitāls vienmēr ir radījis problēmas Eiropas Savienībā un ASV situācija ir vienkāršāka. Un šis kapitāls tagad ir ievērojami samazināts. Mēs esam tāpat pieredzējuši, ka uzņēmē darbības kapitāls valsts to finansē varbūt par 10-20% un privātais kapitāls tāpat ir samazināts un uh, tas ir nomainīts ar valsts kapitālu, bieži vien pat par 50%. Nu, tas ir viens risinājums, kā uh, turpināt izaugsmu. Es neesmu finanšu tirgu eksperte, bet uh, noteikti arī regulatoriem šeit būtu kas sakāms. Tā, nodokļi. Vairāki deputāti uzdeva par to jautājumus. Protams, ir atšķirīgs nodokļu sloks Eiropas Savienībā, dalību valstīs. Un tā īstenībā ir dalību valstu kompetence, līdz ar to eh, nodokļi nav pieminēti mūsu pētījumā. Nu, ja Eiropas parlaments vēlas par to runāt ļoti labi, bet pagaidām tas joprojām ir dalību vārstu pārziņā. Un vienotais tirgus arī šis jautājums ir svarīgs. Jūs paši to pieminējāt. Lai gan mēs par sevi domājam kā par vienoto tirgu, joprojām pastāv daudz problēmu un atšķirību Un jāsaka, ka Eiropas Savienības institūcijām tā varētu būt viena no galvenajām problēmām, proti runāt par šīm barjerām, kas joprojām pastāv vienotajā tirgu, kas eh, tiešā veidā kavē izaugsmi. Jums bija arī jautājums par globālo vērtību ķēdi, par eh, šādu prasmju ietvaru veidošanu. Jāsaka, jau vairākas iniciatīvas ir uzsākts augšu. Uh, Bet eh, varbūt ir labāk jākoordinē informācija, nu kādas iemaņas prasmes tieši nepieciešams jaunajās eh, nozarēs, jaunajās rūpniecības nozarēs. Eh, mums ir nepieciešams vairāk statistikas, mums ir jāpajautā arī par šiem uzņēmējiem, kādi darbinieki viņiem ir nepieciešami, kas viņiem jāprot. Uh, Un joprojām ir eh, daudz atšķirību, kādas prasmes ir nepieciešams, piemēram, tiem, kas grib strādāt eh, valsts iestādēs un uzņēmumos. Jāsaka, ka ķīmijas nozarē tur eh, mēs vērojam iestrādes, kas ir paredzētas, lai meklētu šīs jaunās prasmes un iemaņas un arī nodrošinātu šādu darba spēku piesaistīšanu. Kvaļčika kungs, es atvainojos, ja eh, varbūt neatceros pareizi jūsu uzvārdu. Tātad eh, struktūrālās izmaiņas eh, rūpniecības nozarē, piemēram, Austrum Eiropā mēs vērojam deindustrializāciju, uzņēmumi tiek dibināti citās vietās, gan lētākās ES valstīs, gan arī ārpus Eiropas Savienības bet bija arī tāds uh, iedrošinošs piemērs uh, Slovākijā. Slovākijai izdevās reintegrēties šajā Eiropas uh, vērtību sistēmā, vērtību ķēdē. Viņi ražo daudz automobīļu, jo projām, protams, ir arī atšķirības starp algām un darbspēku izmaksām, bet viņi arī. Um, saņēma daudz pasūtījumu no ārpuses, bet mēs nevaram teikt, ka viss plūst tikai ārā no Eiropas, ka kapitāls tiek pārvirzīts uz zemu izmaksu valstīm. Mēs vērojam arī pretējo tendenci. Un eh, jūs varat, protams, iepazīties arī ar vairāk informācijas detalizētākā veidā mūsu ziņojumā. Jūs uzdevāt jautājumu par prasmēm. Uh, par uh, nozaru pārcelšanu atpakaļ uz Eiropu. Jāsaka, ka, piemēram, Ķīnā ir ārkārtīgi uh, daudz konkurences, tur nav tik viegli iekļūt viņu tirgu, jādomā, ir arī problēmas ar uh, kvalitātes kontroli, un mēs redzam, ka ir uh, uzņēmumi, kas atkal atgriežas Eiropā. Tāpat jūs uzdevāt jautājumu par šīm prasmēm Es teicu, ka ķīmijas nozarē mēs vērojam to, ka tiek patiešām ļoti precīzi definēts, kas cilvēkiem ir jāprot, un tādā veidā var arī piesaistīt atbilstošu darba spēku, jo īsnībā tā ir panākuma ķīla, lai šīs rūpniecības nozars joprojām palikt Eiropā. Tik uzdots jautājums par uh, savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu. Kādēļ ir tik daudz atšķirību joprojām un dalību valsts šeit sastops ar grūtībām? Nu, tas ir jāpavaicā dalību valstīm. Protams, mums arī šeit ir zināms kompetences, bet dalību valstīm eh, pašām vajag pieprasīt šo kvalifikāciju atzīšanu m, mm, arī attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, jo tas joprojām rada milzīgus šķēršus vienotajā tirgū. Eiropas Savienībā ir regulējums bet tas joprojām dalība valstīs nav pilnībā transponēts un joprojām pastāv daudz barjeru. Vai tas bija Brēlī kungs? Jā, jūs runājāt par nodokļiem. Tas ir dalība valsts pārziņā. Un ja parlaments vēlas par to runāt, nu jā, tad šeit ir nepieciešama daudz grozījumu. Protams, ir jādomā par labvēlīgāku nodokļu režīmu, lai arī MVU būtu iespēja attīstīties, ir lielāki šķēršļi, mazāk šķēršļi, un uh, tas ir saistīts arī ar dažādām administratīvajām prasībām un nodokļu iekasēšanas schēmām. Ir valsts, kas patiešām cieši daudz un citas uh, netik ļoti. Eiropas tīkls, tas vēl nav mm, līdz galam pilnveidots, bet tīkls ir pietiekams azarots, tur ir vietējās tīrzniecības uzņēmējdarbības palātas, kas šajā tīklā ir iesaistījušās, nu varbūt, ka vajadzētu arī kaut kādu informējušo kampaņu izvērst. Šķiet, ka esmu uz visiem jautājumiem atbildējis. Paldies! Tagad būs nākamā jautājuma kārta. Lūdzu. Lūdzu. Uh, um, Atvainojos. Jūs neatbildēt uz vienu jautājumu, un tas patiešām bija svarīgs, proti tās rūpniecības nozares mm, Grieķijā un Kīprā valstīs, kas ir vismagāk cietušas no krīzes, vai arī cits nabadzīgs valsts, jūs par to neteicāt neko. Nu, varbūt tas nav minēts jūsu pētījumā, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs runājam par reindustrializāciju Eiropā. Paldies! To Paldies mūsu runātāju šo jautājumu, tad atbildēs otrajā runā. Nē, šobrīd tagad? Nē, jā. Mums ir palikušas desmit runātājas sarakstā, un tāpēc ne vairāk kā minūtes uzstāšanās laiks katram. Vienu minūšu runas, vienu minūšu uzstāšanās. Lūdzu, pirmais runātājs. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, the picture painted is not a... Kelī, kungs, paldies. Uh, Jā, nu, aina, protams, nav īpaši gaiša, redzam, ka uh, attīstība ir lēna un tā tālāk, bet vismaz esam šiem jautājumiem pievēršas. Bet es gribu pievērsties tieši izglītības lietām, tam, ka pietrūkst inženieru, zinātnieku, rūpniecības darbinieku un tā tālāk. Vai pie šī jautājuma tiek strādāts, ir mans jautājums? Un ja jā, tad kādā veidā un kur? Jo tas taču gan ir mūsu pašu rokās šeit Eiropā, un mēs nedrīkstētu atstāt kā tādu nekad mūžam neatrisinām problēmu. Paldies! Nākamais runātājs - Delka Siljo Veras kundze. Paldies, priekšsādātā. Ļoti visaptaroša prezentācija, man ir tikai minūte, tāpēc izteikšos īsi. Vēlos pievērsties piekļuvē tirgumu. Te runājam pārsvarā par iekšējo tirgu un tas, protams, ir tas galvenais, ja vēlamies reindu, reindustrializēt tautsēmniecību, bet ar to visu pastāv divas problēmas. Pirmām kārtām administratīva rakstura problēmas. Vairāk kā viena trešā daļa problēma ir saistīts tieši ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Uzņēmumiem ir ārkārtīgi daudz grūtību, rodas daudz grūtību īstenojot šos tiesību aktus. Tāpat arī pastāv tiesību aktu fragmentācija. Kopsavilkumā tiek teikts, ka vajadzētu spēcināt likuma piemērošanu, nevis jārada jauni likumi. Es domāju, ka ir jāizmanto abas, abi šie instrumenti tomēr. Nu, kaut vai, piemēram, intelektuālā īpašumtiesība aizsardzība. Tā ir tā joma, kur pastāv ļoti būtiska tiesību aktu fragmentācija un tā rada problēmas. Es domāju, ka mums daudz labāk jākalibrē mūsu darbs, jāskatās, kā pietrūkst un kas varbūt ir par daudz. Paldies, turpin priekšādātājs, nākamais runātājs. Teličkas kungs. Izteikšos īsi, jāsaka, man nedaudz pārsteidz tas, ka es nedzirdēju no jums neko par labāku likumdošanu. Mēs salīdzinām sevi ar pasauli, un tādā gadījumā, es domāju, būtu tikai godīgi teikt, ka mēs varbūt nevienmēr nodrošinam to labāko un biedāko likumdošanu tiesību aktus, kas spētu nodrošināt mēķu sasniegšanu Es domāju, ka šajā ziņā komisāriem pietrūcis apņēmības, ka padomu vispār neveic ietekmes novērtējumu, un mums kā parlamentam jāsaka, te būtu daudz vairāk darāmā. Es vērtēju tomēr augstu jūsu uzsvaru uz uzņēmēju darbību. Domāju, tas ir svarīgs jautājums, jautājums, uz ko mums vajadzētu vairāk koncentrēties. Domāju, ka mūsu uzņēmum, uzņēmējiem trūkst spējas uzņemties risku Un nu, te jūs runājat arī par ārējo protekcionismu, bet vai nav, nebūtu godīgi teikt arī, ka iekšēji pastāv protekcionisms? Varbūt mums jādomā par to, kā tad šis iekšējais tirgus funkcionē. Barjeras nereti likumdošanas aktos ir sistemātiski noņemtas, bet praksē redzam, ka tās tomēr joprojām pastāv. Paldies! Nākamais skrunētājs Roila kungs. Also erstens zeigt diese Debatte, dass Jā, tātad pirmkārt šīs debatas vēlreiz parāda to, ka ir jārunās eh, daudz padziļinātāk, līdz šim ir pavirši debats bijuši. Otrkārt, eh, es vēlētos arī plašāku informāciju. Jūs sacījāt, ka viens faktors ir augstas eh, energoresursu cenas. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka mums ir hidrauliskā sašķelšana, kā ASV jāievieš? Ja vai arī subsīdijas vai atjaunājumiem energoresursiem ir jāapšauba, vai ir nepieciešama jauna sistēma, vai trešais jautājums. Jūs sakat, ka bieži vien regulējums ir pārāk sarežģīts. Kā to saprast? mazāk jaunu li likumdošanas aktu, tā vietā, lai tiktu īstenoti esošie likumdošanas akti. Un ja mēs visi tā arī to saprastu, tad eh, skaidrs, ka mums būtu jāpieņem arī bišķi mazāk eh, šo aktu nākotnē. Paldies tālāk, Henkļa kungs. Yes, thank you. I would like... Jā, paldies. Vēlējos norādīt, ka būtu liederīgi nevien salīdzināt mūs ar citiem, bet varbūt mums vajadzētu uh, nodrošināt salīdzinājumu arī iekšēji Eirozonā, un tad būtu ļoti acīm redzam, ka deindustrializācija ir kaut kas tāds, kas īpaši aktualizējas Eiropas dienvidos, bet, piemēram, ne manā valstī. Gribu vaicāt, vai jūs piekrītat, piemēram, Francijas valdībai kas saka, ka Eiropa ir daudz par spēc, Eiro ir daudz par spēcīgu Eiropa, e, Francijai un arī daudzām citām valstīm, piemēram, um, Eiropas dienos un savukārt par vāju Vācijai. Paldies! Nākamā runātāja. Ribātskas kundze. Paldies priekšādātāji, saka Libātskas kundze. Es augstu vērtēju jūs analīzi attiecībos priekšrocībām un trūkumiem, kas pastāv uh, rūpnieciskajā un tehnoloģiskajā progresā, bet vai nebūtu pienācis laiks paskrīties uz to, kā tad stimulēt novatorismu? Un te es domāju par rekomendācijām, kas norādītu uz nepieciešamību piemērot arī fiskālus, jeb nodokļu stimulus tā, lai varētu pārliecināties, ka uzņēmumi patiešām ir vairāk ieinteresēti zinātniskajā izpētē, pragmatiskajā pielietojumā izpētē un tā tālāk. Tā to varētu, piemēram, izmantot, ar, izmantot dažādu veidu tenderu procesu, kur tiek dotu priekšroku, piemēram, dažādu veidu novatoriskiem priekšlikumiem. Un varbūt, ja vēlamies tomēr arī palielināt izdevumus izpētēji un izstrādēji. Varbūt tiem ir jābūt 3% no budžeta. Un šeit nedrīkstētu attaisnoties ar budžeta iztrūkumiem un deficītu, budžeta deficītu. Paldies. Nākamais runātājs. Saka Federlai kungs. Jā, mums vienmēr ir diskusijas par to, kas ir šobrīd, bet nevis par to, ko mēs gribētu panākt un kāda būs rītdiena. Politiķiem tas grūtākais parasti ir šis X faktors. Kas tad notiks, kas notiks turpmākajos gados un tā, un kāda mēra tāpēc jāuzņems jau šobrīd, kas nodrošinās pēc tam jaunas darba vietas un ļaus darboties rūpniecības nozarēm. Tāpēc es domāju, vai jums ir kādas piezīmes attiecībā uz nākotni, nevis tikai analīze par esošo un ko mēs varētu spēcināt no esošā, bet kā turpmākajos gadu desmitos mēs varēsim atgūt varbūt tos padošās pozīcijas, kuras Eiropai piederēja pirms kāda laika. Nu, tagad redzam, ka pastāv zināms regress salīdzinājumā ar daudzām citām pasaules daļām, un mums vajadzētu šeit šeit apkopot spēkus un nonākt atkal šajās līderības pozīcijās. Kas tādā gadījumā mums būtu jādara, kādas reformas ļautu nozarēm attīstīties turpmākajos gadu desmitos? Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs Tojas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es gribēju pievērsties jomai, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīga, un tā ir resursa pieejamība. Jūs jau pieminējāt, ka piekļuva kredīta resursiem ir ļoti sarežģīta. Atsevišķās valstīs situācija ir īpaši kritiska, nu, kaut vai skatāmies uz Spāniju. Piekļuvi aizdevumiem no bankām ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Turklāt grib runāt arī par valsts resursu trūkumu. Amerikā izaugsmu nodrošināt arī tāpēc, ka ļoti daudz valsts investīciju pētniecībā un pastāv turklāt vēl arī privātās investīcijas. Šīs tehnoloģijas, kas tiek attīstītas, pēc tam uzlabo vidi un tā tālāk, tas kalpo sabiedrības interesēm nenoliedzam. Ziņojumā trūkst arī konkrētu piemēru. Mēs gribam dzirdēt daudz vairāk par to visu pieejams ļoti nedaudz resursu, bet kā tad pārliecināties, ka šie resursi var tikt izmantot ar multiplicējošu efektu, kā apkopot valsts un privāto finansējumu? Un tāpēc es gribēju vaicāt, kādus mērus jūs mums iesakāt pieņemt. Paldies, Kiereka kungs tālāk. Paldies priekšādētāji. Kad runājam par rūpniecību, mums pirmām kārtām vajadzētu nodalīt eh, plaša joma, rūpniecība, kas strādā ar milzīgiem tīkiem, korporatīvo nozara, kas savukārt ir ar pat, saistīts ar patenciem un finansējumu, un no otras puses savukārt tad ir šīs vietējā mēroga nu, rūpniecības nozars, neatkarīgās nozars, kas varbūt šobrīd vēl nav ieslēgušās starptautiskajos tīklos. Šāda veida rūpniecībai nav piekļūst plašiem starptautiskiem finanšu resursiem, tam nav patenta un tā tālāk, bet darbība pamatojas uz lokālām vietējām tradīcijām, uz vietējiem tirgiem. Es domāju, ka šobrīd pastāv milzīgi plājas Eiropas Savienībā tieši šajā jomā. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs. Nākamais runātājs. Ečenika kungs, liels paldies par šo prezentāciju Atkārtīgi priecājos redzēt arī konkrētus skaitļus. Tas sniedz mums pārskatu par to, kāda tad ir reālā situācija. Gribu runāt par datiem, kurus redzēju 86. ziņojuma lapusī. Spānijā 75% dar, bezdarba rodas, nodarbinātības rāda tieši MVU, un viņi arī piedāvā lielāko daļu no pievienotās vērtības. Tas vienā lapusē, otrā lapusē savukārt teica, ka viena no problēmām ar izaugsmu Eiropā, tīpaši Spānijā, ir tas, ka trūkst piekļuvas kredītiem, ka MVU nevar saņemt šādus kredītus. Spānijā ir notikuši dažādas banku glābšanas, tā rezultātā ir palielinājies valsts parāds no 27 uz 100 procentiem no IKP. Kas notika? Lukas. Tā visa rezultātā vairs nav pieejama kredīta MVU. Vai jūs domājat, ka finanšu krīze Eiropā rada stimulus izaugsmai? Jeb jūs domājat, ka mums varbūt tomēr vajadzētu veidot tādu kā valsts banku, kā publisku banku, kas ļautu atbalstīt izaugsmi un tā darbotos papildus privātām bankām? Paldies, priekšādātā nākamais runātājs. Mēs runājam par enerģijas cenām, mēs runājam par um, šo resursu atguvēju Amerikā, bet man šķiet, ka esam aizmirsuši pašu galveno šai kontekstā, respektīvi. Uh, ši, ši, šāda veida process Amerikā izbeigsies ļoti ātri, jo viņiem ir ļoti kom, konkrēti spējīgas enerģijas cenas. Savukārt Eiropā šāds process risinās ļoti lēnām. Tas tāpēc, ka mēs brīvprātīgi politikas ietvaros esam noteikuši ļoti augstas enerģijas cenas un tādējādi apdraudam mūsu konkurētspēju. spēju paši vien, bet tas nav atkal vecais senais stāsts par to, ka mums vajadzīgs nevis jaunas politikas, bet drīzāk mums jānojot šīs kļūdainās, nepareizās politikas un principus, ko esam pieņēmuši. Paldies, turpin priekšādās godātie kolēģi, kā jūs redzat. Šī tēma ir ārkārtīgi interesanta, nenoliedzam mans priekšlikums, tāpēc šobrīd ir pārcelt balsojumu par 15 minūtēm jo man vēl ir seši kolēģi sārakstā, kas vēlas uzdot jautājumus, un, nu, un, protams, ka ir vajadzīgs laiks arī, lai runātāji varētu šiem jautājumiem atbildēt, un tāpēc, ja jūs piekrītat, mēs varētu balsošanu sākt 10.15, 15 minūtes vēlāk, jo šis jautājums ir ārkārtīgi interesants. Vai jūs piekrītat man? Labi. Mums vēl tālāk būs Turmes kungs, kas runās zaļo grupas eh, vārdā, pirms tam viņš vēl nebija ieradies, un Rubikungs jūs uz, vēlties atsaukties uz darb, darb kārtību eh, reglamentu. Varbūt mēs varētu tomēr šobrīd nodarboties ar balsošanu, un tad pēc balsošanas turpināt diskusiju. Tāds arī būtu variants. Tā nebūtu nekāda problēma, vai ne? Debits varētu turpināt pēc balsošanas. So we can, we can decide about that. Mēs varam par to lemt, jā. Nu, ja jūs tagad ierosinat kaut ko tādu, es arī varu piekrist, protams, bet mums jāatminas, ka reizēm mūsu runātājiem arī nav īsti laika. Un viņiem varētu būt grūtības palikt šeit tik ilgi. Otra lieta, ka tad diskusijas tomēr tiek, nu, traumētas. Bet runātājs, kundze, vai jūs tad varat tomēr nogaidīt? koordinatoru sanāksmes lems par šādu lietu, kā šādā situācijā rīkoties. Bet šodien tādā gadījumā tad balsosim tagad, pulkstens desmitos, jo daudz kolēģi ir ieradušies tieši tāpēc. Varbūt viņiem ir laika tikai 20-25 minūtes, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi būtu klāt balsošanā. Koordinātori sanāksmē vēlāk, tad mēs lemsim, kā rīkoties šādās situācijās. Es saprotu, ka mūsu runātāja ir ar mieru pagaidīt, jūs varat turpināt dzert tēju, lai jūsu veselības stāvoklis tikmēr uzlabojas. Tas varbūt būtu tad labāk. Labi, nu tad ķersimies pie balsošanas. Full agreement. Uh, yeah, just, just Martin. Yeah. Mr. Bone, Mr. uh, in EPP group, uh, Mr. Boni. Tautas partijā Bonī kungs aizstāja Levandovska kungu. Mums jānodrošina atbilstīgais to deputātu skaits, kas drīkst piedalīties balsojumā. Nu tad sāksim. tēma - vispārīgais budžets Eiropas Savienībai finan 2015. finanšu gadam visas sadaļas. Godātie kolēģi, ja jums ir kāda piezīme, kāds komentārs? kur teikt, un tur ir teikts, ka tas ir elektronisks balsojums, un tāpēc es gribētu norādīt, ka jūsu kartiņām ir jābūt klāt, laik pa laikam varētu būt nepieciešams pārbaudīt mm, balsis. Un visbeidzot jāceras, ka gala balsojums vienmēr ir elektronisks. Atcerieties, lūdzu, par to arī nākotnē. Nu tā tad, pārējiem pie balsošanas. Kā jūs redzat? Birkne grozījumu. Četri skaitļi. Es lasīšu tikai pēdējos divus skaitļus. Tātad, nu, piemēram, nevis 5, 9, 0, 6, es tikai teikšu 0, 6. Nākamajā gadījumā tas būs 0, 0, 0, 1. Jo tad mēs ļoti labi sapratīsim, ka tas ir lūk nākamais grozījums, tā būs daudz vienkāršāk un atrast arī īsto vietu. Nu, un, protams, ka balsam tātad vai nu par, vai nu pret, vai atturoties. Ļoti vienkārši noteikumi. Tātad 0,6 grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 0,0 par, pret, atturas, pieņemts. 01 nu, par pret atturs pieņemts. 99 par pret atturs noraidīts. Nākamais ir atsaukts Rūbīga kunga grozījums 1694 tālāk Tajānī. Par pret atturas pieņemts. 0-0. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Pirmā. Par, pret, atturas, noraidīts. Second part. Um, in favor. Otrā daļa par, pret, noraidīts. Tālāk 9.5. Par, pret, atturs, pieņemts. 0.1. Par, pret, atturs, noraidīts. 6.0.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 Identisks, nē. 03 tomēr, 03. Par. Pret. Atturs pieņemts. 09 par. Pret. Atturs noraidīts. Rūbika kungs un Buzaka grozījumi abi divi kopā par pret atturs pieņemts. 1-0 par pret atturs noraidīts. Nulle pieci. Buzeka grozījums. Jo Tajāni grozījums atsaukts. 05 par pret atturas pieņemts. 97 par pret elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk, identiski grozījumi 07, 18. Jūs vēlaties rezultātu, lai es jums nosu? 37 par, 16 pret, Ļoti skaidrs viss bija. Pieņemts. 0718 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 08 kopā ar 19 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 09 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10 par, pret, atturas pieņemts. 11 par, pret, atturas pieņemts. 12 par, pret, atturas pieņemts. 13 par, pret, atturas pieņemts. 14 par, pret, atturas pieņemts. 15 par, pret, atturas pieņemts.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 pret, atturs, pieņemts. 2622 par, pret, atturs, pieņemts. 27 un 23 kopā par, pret, atturs, pieņemts. 28 un 24 par, pret, atturs, pieņemts. 29 par, pret, atturs, pieņemts. 3-0 un 2-5 kopā par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 par, pret, atturas, pieņemts. 3,5 par, pret, atturas, pieņemts. 12 par, pret, atturas, pieņemts. 3,6 par, pret, atturas, pieņemts. 3,7 par, pret, atturas, pieņemts par pret atturs pieņemts. 5-9 par pret atturs noraidīts. 3-9 un 2-8 kopā par pret atturs pieņemts. 4-0-2-9 kopā par pret atturs pieņemts. 4-1-3-0 kopā par pret atturs pieņemts. 4-2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 Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 9, 8. No Alde grupas viens balsotājs par daudz. No tautas partijas divi par daudz. Visi ļoti sagatavojušies balsot. Un tad mums te kaut kas mazliet ir jāmaina. ALDE un EPP. Everything is fine. Uh, the vote is... Labi, tagad viss ir kārtībā, beidzam balsot. Nu, redzat, kāds rezultāts. Pieņemts. 06 par pret atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski, ja vēlaties. The vote is open. Everybody has... Sākam balsot. Visi nobalsoja. Nu Viens EPP par daudz. Un divi sociāla demokrāti par daudz. Ak, vai jums gan patīk balsot, nezināju nemaz. Okay, very important. One SMD too many. Joprojām viens sociāldemokrāts par daudz. Everything on the list is okay, Madam Toya. Okay, now it's okay. Tagad viss kārtībā. Viens no EPP par daudz. Well, yeah, still, still. no, no, doesn't valid. Fine. Okay, that's great. Now... Nu, lieliski varam beigt balsot un pieņemt. Ejam 51. 51. par, pret, atturas pieņemts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 1, 4 un 5, 3 kopā. Nē, tikai 1, 4. Atvainojos, tie nav kopā. Balsojam par tiem atsevišķi.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 atturas pieņemts. 5-5, kurš par, pret, atturas pieņemts. 5-6 par, pret, atturas pieņemts. 0-4 par, pret, atturas pieņemts. 0-5 par, pret, atturas pārbaudam elektroniski. 0-5. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. pārāk daudz pat ir nobalsojuši. EPP joprojām viens par daudz. Visi ir nobalsojuši pat pārāk daudz. Tagad viss kārtībā. Pārbaudām rezultātus. Pieņemts. Piedzesmit septiņi un nulle četri. Par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 03 nu, par pārbaudam, 02 pārbaudam 02 elektroniski. Sākam balsot. Divi EPP par daudz, arī sociāldemokrāti par daudz. Balsojam par 0,2. Pārbaudam rezultāts pieņemts. 03 par pret atturas pārbaudam šo arī elektroniski. Es sākam balsot. EPP nu gan balsot, balsot vienkārši fantastiski. Tagad viss kārtībā. Pieņemts. 9-0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 To mēs redzam savos ekrānos, bet jūs neredzat savos, nezinām īsti kāpēc. Mazajos ekrānos tas ir redzams. Uz lieliem ekrāniem nav, bet uz mazajiem ir tagad viss skaidrs. Ejam tālāk. 9-0. Par, pret, atturas, pieņemts. 9-1 par, pret, atturas, pieņemts. 1-3 par, pret, atturas, pieņemts. 92, 75 par, e, atturas pieņemts, 93 par, pret, atturas pieņemts. Un gala balsojums ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. EPP jau trīs par daudz. Jūsu skaits pieaug. Tagad atkal samazinās. Viens par daudz. Tagad viss kārtībā. Kādu rezultātu? 45 pār, 5 pret, 11 atturas. Ar to arī esam pabeigušo sarežģīto balsošanu. Un tagad pavisam īss balsojums. Otrais mūsu sarakstā Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus. Vēlos jūs informēt, un tas ir ļoti svarīgi, kādēļ šis balsojums ir tik svarīgs. Saskaņā ar 73. punktu reglamentā lielākai daļai komitejas locekļi jānobalso par, lai tiktu piešķirts mandāts sarunvedēju komandai. Tātad 33 balsojumiem par jābūt, tas būs elektronis, tātad 33, 34 man labo. Tātad tas būs vairākums, jo 67 komitejas locekļu skaits. 34 būtu pietiekams skaits. Protams, ka mēs gaidīsim padomas nostāju un mandātu no padomas puses, bet mums no savas puses jābūt gataviem. Vēlos jums atgādināt, tas arī ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments iepriekšējā sasaukumā, aprīlī 2014. gadu, pieņēma savu nostāju pirmā lasījumā, un mūsu komitejas lēmums 22. jūlijā, pirms sešām nedēļām, saskaņā ar reglamentu punktu 229 apstiprināja pirmā lasījuma nostāju, kas tika pieņemta pie, iepriekšējā sasaukumā. Tātad šis bija jūsu lēmums. Tāpat laikā, de Kastiljo kundze, tika atkārtoti ap, apstiprināta kā referente šim ziņojumam. Viņa attiecīgi bija arī iepriekšējā sasaukumā referents šiem ziņojumam. Tātad tagad mēs balsosim par mandātu sarunvedēju komandai. Ko tas nozīmē? Komitejas priekšsēdētājs, referente, ēnu referenti un varbūt kādu papildus personu saskaņā ar 54. reglamentu punktu. Tā kā tā nebūs liela komanda. Un atgādināšu, arī tas ir ļoti svarīgi, ka Itālijas prezidentūra uzskata šo dosjē par prioritāru un strādā pie padomas nostājas izveides un mandāta saņemšanas, cik ātri vien iespējams. Bet mēs esam viņus apsteiguši, esam labi sagatavojušies sarunu uzsākšanai. Ja mēs nobalsosim par mandātu piešķiršanu un sarunvedēju komandas izveidi pēc burtiski dažām sekundēm. Tātad, cik es saprotu, viss ir skaidrs. Balsojam. Sākam balsot. EPP joprojām pieaug par daudz, joprojām tagad viss kārtībā. Pārbaudam rezultāts, beidzam balsot. 55 par, 2 pret, 4 atturas. Tātad, tad varam turpināt debatas. Varam turpināt debatas. Palūkšu mūsu pēc divām papildus kafijām atgriezties šeit, tad jūtaties labāk, cerams. Es te tu sēžu jums blakus, droši vien būšu slims pēc divām dienām, es to visu labi zinu. T bet tas jau būs pēc mūsu sanāksmes, tā kā viss kārtībā. Like to... Ja kāds vēlas atstāt šo telpu, lūdzu dariet to pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlētos jūs visus paturēt šeit kopā ar mums, bet tāds ir šobrīd laiks. Like say, us, it... Es vēlētos teikt, protams, lūdzu palieciet šeit, bet nu tā jau ir jūsu izvēle. Okay, so let us finish our discussion. Pabeigsim tātad mūsu diskusijas, neformālās diskusijas jūsu vietās. Pabeigsim lūdzu tās sarunas. Referenti ļoti priecājas par mandātu saņemšanu. Turmas kungs, cik es saprotu, vēlas izteikties zaļo vārdā, jo mēs nedzirdējām jūsu grupas nostāju. Lūdzu. Es vēlos uzdot tikai vienu jautājumu. Es īsi pārlasīju jūsu pētījumu secinājumus. Un vai tiešām tā ir, ka tādās valstīs kā Dānija, kur mums ir augstas energoresursu cenas, vai tas, piemēram, elektrībai, vai tas nozīmē arī pozitīvu iznākumu, ka viss statistika uzrāda, ka no, rūpniecība ir daudz efektīvāka. Tātad reālo cenu uh, kombinācija ar ārējo faktoru iekļaušanu uh, Tāpat arī radot eh, nosacījums ieguldījumiem šajā nozarē, tā rezultātā dodot mums konkurētspējīgāku rūpniecību nekā tās valstis, kas mēģina mākslīgi pazemināt energoresursu cenas rūpniecības nozarei, bet ignorē energoefektivitāti. Paldies, Butikofer kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos koncentrēties tikai uz vienu pētījumu aspektu to jau pieminēja citi kolēģi, piekļuvu finansējumam. Man jāsaka, ka pārlasot konstatējumus saskaņā ar to, ko eh, MVU ir pieredzējuši, ir viena no būtiskākajām problēmām, ar kur tie saskarās, nu, ja neskaita klienta atrašanu. Bet saskaņā ar jūsu skaitļiem tas ir vēl svarīgāks nekā visi citi eh, faktori, par kuriem eh, tika runāts. Tā esmu mazliet vīlies. Uh, konstatējot netik daudz priekšlikumu šajā pētījumā, kā to mainīt. Sap citu, šī komiteja tikko savā balsojumā noprotestēja divus priekšlikumus, kas tika izveidot e, paredzot papildināt finansējumu MVU. Diemžēl tas tā notika. Bet Jūs pieminat eh, vērtspapīru eh, visas veidi, nepieminat reģionālo fondu izmantošanu, eh, valsts atbalsta noteikumus, blokveida izņēmumu veidošanu, resursu efektivitātes mehānismiem, arī pūļu finansējumu, arī obligāciju tirgus Es uzskatu, ka tas ir pārāk neambiciozi, lai atrisinātu tik svarīgu problēmu. Paldies, Grosets kundze. Monsieur le Président, je serai extrêmement... Priekšādātā es teikšos pavisam, pavisam īsi, jo kundze mums lika priekšā visus tos nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu atjaunot izaugsmi attiecībā uz rūpniecību Un, ja runājam par konkurētspēju rūpniecības nozarē, tad gribu uzdot lūk kādu jautājumu. Kādi tad ir tie mēri un pasākumi, kas ir jāpieņemēro Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā, lai dotu priekšroku grūdienu konkurētspējas augumam, izaugšanai? Jūs runājāt, jā, par visiem šiem elementiem, kas ir priekšnosacījumi rūpniecības izaugsmi, bet netika runāts par to, kā tas atspoguļos tieši likumdošanas procesā, kas ir steidzami jānolēmi, lai veicinātu rūpniecisko konkurētspēju. Kaimaši, madam. Paldies. Silikotas kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Pēdējos gados daudz tika diskutēts par to, ka izaugsme reālā ekonomikā ir jāveicina, lai nodrošinātu nodarbinātības pieaugumu, bet nav pietiekam pasākumu pieņemti tīpaši attiecībā uz Dienvidu Eiropu. Man ir radies arī iespējas, ka turpinās deindustrializācija. Tomēr banku sektors eh, turpretīm tiek plaši atbalstīts, tāpat arī dažādās kredītiestādes. Paskatīsimies, ko jūs mums varat ieteikt, eh, kādu pasākumu būtu veicami MVU atbalstam, ir tīpaši Eiropas dienvidos. 2012. gadā mums arī bija diskusija, piesaistot komisiju un padomu par valsts atbalstu tā tas tik tiešām ir, ka Eiropas Savienība, lai tā saglabātu konkurētspēju pret Ķīnu un citām pasaules daļām, vajadzētu varbūt eh, tai padomāt eh, par valsts atbalstu, tīpaši attiecībā uz MVU. Paldies, Lamsdorfkungs! Paldies, priekšsarētāji! Manuprāt, uh, Vissvarīgākais eh, šobrīd eh, rūpniecības nostiprināšanai ir apturēt kara darbību Ukrainā, jo tas var draudēt ar tehnisko bankrotu centrālu bankai Ukrainā, un vienīgais ka veids, kā, izma, kā apturēt eh, šo procesu, ir apturēt kara darbību Ukrainā. Otra problēma ir draudi energokrīzes draudi Ukrainā. Jo pēc 40 dienām tiks sasniegts punkts, kad aptrūksies ogles katlamājām Ukrainā. Līdz ar to elektrība gan iedzīvotājiem, gan rūpniecības nozarei vairs nebūs pieejama. Un to nevar atrisināt ar atmežošanu vai dzīvnieku ekskrementu vākšanu, kā ierosina valdība. Manuprāt, ir nekavēj... nekavējoties jāaptur kardarbību Ukrainā. Tas ir ļoti ne, nepieciešams stabilitātes nodrošināšanai arī mūsu ekonomikai. Thank you very much, uh, Mr. Pīper. Paldies, Pīperkungs. Vielen Dank, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit ir eh, ļoti daudz labas idejas eh, pētījumā iekļauts, bet ir viena lieta, uz kuras vēlētos koncentrēties, ko Butikofer kungs arī pieminēja. Ja tik daudz, tik liels šis uzsvars eh, tiek liekts uz struktūra fondiem, kas it kā nav ietverts šeit, tas varētu teikt, ka tād, tāds maksājums par pārcelšanos, kas tiek maksāts Dienvidu Eiropā, tiek maksāts tikai vienreiz, bet atrašanās vieta tad ir uz 10-20 gadiem. Daudz svarīgāk ir energo infrastruktūras, izglītības situācija, tīrgi, transporta savienojumi. Un, un tur ir ļoti daudz labas idejas arī saistībā ar infrastruktūru, bet viena lietas arī redz, kas pietrūkst nevienlīdzīga attieksme pret investoriem. Ja man Dienvidē Eiropā ir tāda pat ideja kā Vācijā vai Polijā, tad e, Eiropas dienvidos man ir gandrīz divreiz augstāk kredīta izmaksas par vienu to pašu uh, uzņēmējdarbības ideju. Un tur ir viena no lielākajām problēmām. Mēs nevaram Eiropas investīciju bankas e, idejas iekļaut uh, šajā sistēmā. Mums ir nepieciešama arī veicinoša pasākuma MVU Eiropas dienvidos. Es nerunāju par veicināšanas programmām, es apzināti nerunāju par veicināšanas programmām, bet par tādām lietām kā investīcijas ar vietējām bankām. Tos, tos ir nepieciešams nodrošināt, un tur mums vajadzētu prioritāri rīkoties. Tas man šeit pietrūkst. Paldies, Tajānīkums, tālāk. Presidente, io credo che questo studio sia già in... Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir svarīgs pētījums, jo pēc tik ilga laika mēs atkal runājam par rūpniecības politiku. Manuprāt, mums ir nepieciešams izmantot to, ko parlamenta iepriekšējais sasaukums jau paveic un arī komisija, lai nonāktu pie jaunas rūpniecības politikas. Mēs jau eh, apstiprinājām eh, rūpniecības kompaktu, kas eh, ļauj ap 150 miljārdiem eiro ieguldīt reāla ekonomikā, rūpniecības politikas ietvaros. Tā kā daži no jautājumiem, ko kolēģi uzdeva, to jau atbild komisijas sagatavotie dokumenti, komisijas stratēģijai. Uh, kuru atbalstīja arī Eiropas parlaments. Mums ir nepieciešams virzīties tālāk šajā pašā virzienā. Mums ir jānodrošina, ka šajā parlamenta sasaukumā, izmantojot šo pētījumu un komitejas darbu, kuru vada vadātais parlamenta bijušais priekšsēdētājs, es varētu panākt to, ka joprojām notiek darbs pie rūpniecības politikas, tas netiek pamests. Tā, tas būtu tāda parādīt stingru pieeju un uzklausīšanām jaunajiem komisāriem mums tas ir jāpiemēr. Jābūs eh, priekšsētāja vietnieks komisijā ar atbildību par ekonomikas politiku, mums ir jāuzstāj uz šo jautājumu, lai reāla ekonomika saņemtu nepieciešamu atbalstu. Mans priekšlikums, ko parlaments jau ir atbalstījis, ir eh, līdzsekus Ekofin padomēji izveidot arī reāla ekonomikas padomi, kurā pašreizējā konkurences padome eh, draud par tādu, pārvērsties par tādu vēstnieku sanāksmi. Mums šeit ir makroekonomika, mikroekonomika ir jāsavieto. Uh, Tātad ir nepieciešama padome reāla ekonomikai, kas pieņem lēmumus tāpat kā Ekofin padome to dara savā jomā. Priekšsēdētājs, paldies! Es saprotu, ka jūsu pieredze Eiropas komisijā var ļoti noderēt šādu ideju izstrādē, kas var tikt eh, tālāk ņemts vērā tālāk. Un pēdējais runātājs Ēlerkungs. Nē, nevēlas viņš runāt labi. Ar to esam arī pabeiguši jautājumu uzdošanu un tagad dosim jums iespēju atbildēt. Vēlos informēt jūs, kolēģi, ka nākamreiz mums būs eh, komisārs Feroči par šo pašu tematu konkurētspēju Eiropas ekonomikas konkurētspēju un reindustrializāciju. Tātad Feroči kungs, kā komisārs, pašreizējais komisārs, pārunās ar mums šo pašu tematu, tā kā temats noteikti un diskusijas nebeigsies par to. Grifins kundze vēl vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, analīze ir laba. Jautājums ir, ko mēs darīsim ar to. Jūs runājat par piekļuvi nodarbinātībai augsts izaugsmas sektoros, nevis pārāk lielu koncentrēšanos uz pašnodarbinātību. Vismaz apvienotajā karalistē pašnodarbinātība eh, var izmantot, lai eh, manipulētu ar nodarbinātības statistiku un slēptu mazāk apmaksāt darbu. Ko darīt ar labu, labi apmaksātu pašnodarbinātību? un kā panākt šo nodarbinātības pieaugumu augsts izaugsmas sektoros, un ko darīt, lai nodrošinātu, ka um, prakses e, cilvēkiem ar maz prasmēm e, palīdzētu veicināt izaugsmi. Un Bereša kundze pēdējā. Merci, Paldies, priekšsādātāji. Jā, gribu iesaistīties debatēs šai posmā. Kunze, domāju, ka diskusijas par jūsu pētījumu, kā jūs redzat, ir ļoti būtiskas, plašas. Šis parlaments ir mobilizējis visus spēkus, lai uh, Nu, nākamā komisijā par to tālāk varētu runāt. Tajā, tajānī kungs bija tas, kas bija atbildīgs par rūpniecību iepriekšējā komisijas sastāvā. Un vai jums tagad ir kādas idejas vai rekomendācijas par to, kādā veidā šo jautājumu būtu jārisina nākamajā komisijas kolēģijā? Kā, nu, tas tiktu sadalīts arī pa portfeļiem, starp komisāriem? Kā to darīt tādā inteliģentā viedā veidā, lai mēs nonāktu pie atbilstīgas rūpniecības uzlabošanas stratēģijas?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 It's, well, Ļoti daudz instrumentu jau tiek izmantot struktūra fondi, ļauj investēt infrastruktūras projektos, arī dažādu uzņēmumu projektos. Un, protams, mums šie instrumenti ir jāizmanto pēc iespējas produktīvāk, un tādā veidā mēs varētu palīdzēt arī nozarei, piemēram, Dienvidu Eiropā, tajās valstīs, kuras visvairāk ir cietušas no krīzes. Tālāk par valsts atbalstu. Tas ir politisks dabas jautājums. Nedomāju, ka man vajadzētu komentēt. Bet struktūra fondi ir eh, instruments, kas jau ir mūsu rokās, un tas ir jāizmanto eh, pēc pilnām iespējām. Tālāk labāks regulējums, administratīvās problēmas, ko darīt. Kas Tiljo kundze uzdeva jautājumu, viņa gan jau ir devusies prom. Yes, uh, better regulation, it's not, I think it's mentioned in. Labāks regulējums Tas ir minēts ziņojumos un, protams, ir jāturpina strādāt šajā virzienā, ir jāiztekmē ietekmes vērtējums un. Daudzas no administratīvajām problēmām, ko piedzīvo uzņēmumu dalību valstīs, sakņojas ES regulējumā, bet problēmu vēl vairāk padziļina tas, ka dalība valstis likumdošanu īsteno nepilnīgi. Ja tā tiktu pilnībā īstenota, tad tas īstenībā problēmu skaitu uzņēmumiem tikai samazinātu. Tik uzdot arī jautājumi par inovāciju un izpētes finansēšanu. Nu, mēģināšu atbildēt pēc iespējas labāk nodokļu atvieglojumi, kredīti tajās, eh, tajos fondos, ko izmanto uzņēmumi, lai finansētu izpētu un inovācijas. Eh, šādi līdzekļi jau tiek izmantoti, varbūt, ka dažās eh, valstīs tas notiek atšķirīgi, ir arī, piemēram, atšķirīgi nodokļu atvieglojumi. Tātad, protams, šeit vēl ir iespējas kaut ko uzlabot. Tālāk publiskais iepirkums, konkursi, ja mēs runājam par publisko iepirkumu. Tagad jau ir iespējams izvirzīt dažādas kritērijas, piemēram, ka uzņēmumam ir jāīsteno inovācijas, lai varētu piedalīties šādos konkursos un iepirkuma procedūrā. Uh, ASV savukārt ļoti veiksmīgi finansēja izpēti, piemēram, militārajā jomā. Ļoti daudz uh, inovācijas izdevās veikt tieši pateicoties valsts finansējumam. Un daudz uzmanības, protams, tiek pievērsts arī parādiem, ir šī šis prekomerciālais pasūtījums ir iespējams arī izmantot publisko un privāto partnerību, ja tas, piemēram, notiek valsts interesēs un visas sabiedrības interesēs. Šķiet, man tikai kāda minūte ir palikusi. Es nezinu, vai varu atbildēt uz visiem jautājumiem. Enerģija, jā, protams, arī energo izmaksas rada problēmas Tā ir īstenībā tikai politiska izvēle runājot par klimata un vidas politiku un citām politikas vadlīnijām. Eh, es nāku no Dānijas un eh, augstās energo izmaksas īstenībā kalpoja kā stimuls, lai uzņēmumu kļūtu energoefektīvāki un mēģinātu izmantot jaunas tehnoloģijas enerģijas ražošanā un Ir šādi piemēri vērot arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un citās valstīs patiešām energo izmaksu līmenis, augstais līmenis ir tāda politiska izvēle. Nu, jā, mēs negribam, lai kāds kolēģis tagad būtu bēdīgs, ka viņa jautājumu nav atbildēti. Jā, Silsets kundze turpina.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 ka situācija ir ļoti sarežģīta. Mums jārunā par daudziem jautājumiem, par energo uh, izmaksām. Bet Eiropas uh, institūcijas galvenokārt var ietekmēt uh, situāciju vienotā tirgu, parūpējoties par tā labāku funkcionalitāti gan ES, gan dalību valstu līmenī piekļuvu finansējumam. Jā, tas ir aktuāli. Apvāršanas 2020. Tur jau tiek runāts par uh, Eh, problemātisku piekļuvu finansējumam nevienmēr ir iespējams arī piesaistīt finansējumu, lai veiktu inovācijas, un ir jādomā arī par to, kas notiek privātajā tirgu. Tas ir arī politisks taps jautājums, un eh, nu, atbilde arī uz to būs jāmeklē politiķiem. Piekļuvu finanšu tirgiem, valsts atbalsts Tas, protams, eh, procedūras ir jāuzlabo un ir eh, iespējams šeit izmantot arī izpēc eh, ietvaru. Okay, uh, thank you very much. We understand, colleague. Paldies. Kolēģi, mēs saprotam, ka arī mums pašiem būtu grūti atbildēt uz vairākiem jautājumiem, kā kļūt efektīvākiem, kā labāk organizēt mūsu darbu institūcijās, kā ietekmēt dalību valstīs notiekošo. Uh, valstīm ir jāveic reindustrializācija, jārūpēs par energoefektivitāti, uh, un mūsu konkurenti nesnauž. Mums, protams, ir jādiskutē par visām šīm problēmām, kad tiksimies ar Feročī kungu komisāru. Būsim sagatavosimies labi šīm diskusijām, un es gribētu teikt, ka Jānis Silvestas kundze, kas pārstāv Dānijas tehnoloģiju institūtu, mūs iepazīstināja ar patiešām izcilu ziņojumu. Liels paldies jums, kundze, un aplaudēsim Silvestas kundzei par viņas darbu. And, uh... We will continue our discussion, madam. Thank you. Silsteks kundze, mēs, protams, šīs diskusijas turpināsim. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Dargie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts. Ēnisas mandāta atjaunošana. Eiropas Savienības tīklu un informācijas drošības aģentūra jeb INISA. Un mums ir jāatjauno izpildirektora Udo Helmbrehta mandāts. Viņš mums tāpat iepazīstinās ar aģentūras darbu. Jūs noteikti esat dzirdējuši, cik nozīmīga informācijas drošība ir katram no mums. Udo Helmbrechts ir šīs aģentūras izpildirektors laipni uh, lūgti Eiropas parlamentā un lai atjaunot izpildirektora mandātu kandidātam ir jāierodas ITRE komitejā ar uzstāšanos un jāatbild uz ITRE komitejas locekļu jautājumiem. Tātad mūsu tikšanās ir svarīgi divi iemesli pēc, formāla iemesla pēc, un mēs, protams, vēlamies arī kaut ko vairāk uzzināt par to, ko jūs uh, darāt ikdienā laipni lūgt parlamentā un došu jums vārdu. Nu, varbūt nerunājiet ilgāk par desmit minūtēm, jo, nu, esam jau nedaudz iekavējuši. Ja drīkstu jums to lūgt. Lūdzu. <coughs> Dārgais Buzeka kungs, dārgie ITRE komitejas locekļi, es gribēju pateikties par to iespēju, ka šodien varu pastāstīt par Enises veikto darbu. Mani sauca Udo Helmbrechts un 2009. gadā oktobrī man iecēla par šīs aģentūras izpildu direktoru. Es eh, nākamo minūšu laikā gribētu pastāstīt, kādēļ mūsu aģentūra ir tik svarīga. Enisa ir Eiropas aģentūra, kur ir uh, ekspertīzes centrs, kas uh, galvenokārt nodarbojas ar kiberdrošības jautājumiem Eiropā. Mēs strādājam Grieķijā, Atēnās atrodas mūsu biroja birojs un e, ir vēl viens sēdeklis Iraklionā. Mēs sākām strādāt 2009. gadā, finanšu pārvaldība ir uzlabojusies, tagad mēs esam decentralizēta aģentūra. Mēs strādājam, lai Eiropas Savienībā izveidotu drošu uh, kiberzonu, mēs vēlamies uzlabot uh, informācijas drošību un eh, vēlamies būt eh, gatavi rēģēt uz drošības problēmām pēc iespējas ātrāk. Mēs, protams, arī strādājam pie tīkla un informācijas drošības jautājumiem. Mēs esam uh, veidojuši ciešas saiknes ar uh, interesētajām pusēm, mēs sagatavojamies ar privāto un valsts sektoru, piedāvājam uh, dažādus risinājumus, balstoties uz mūsu pieredzi. Ir izveidota arī pan-Eiropas kiberdrošības struktūra, un 2010. gadā vēl pat netika runāts par krīžu pārvaldību Eiropā. Tagad, 2014. gadā, mēs jau veicam dažādas operācijas, ir izmēģinātas procedūras, kurās piedalījās visas dalību valstis. Kādēļ mūsu darbs ir tik svarīgs? Informācijas un komunikāciju tehnoloģija, protams, veido uh, katras modernas sabiedrības mugurkaulu droša kiber uh, telpa, protams, ir uh, izšķirīgi svarīga, lai varētu garantēt arī mūsu tautsaimniecību uh, nevainojumu darbošanos. Bet IKT un uh, biznesa uh, kopienas, diemžēl, rada arī labvēlīgu augsni dažādiem kibernoziegumiem. Kiberdrošība ir izšķirīgi svarīga, lai varētu pēc iespējas labāk izmantot informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, energo, rēķinu nomaksa, ūdens, apgāde, bankas, operācijas. Tas viss arī notiek internetā. Tā sauktais lietu internets, kad katram elektroniskam. Eh, katrai elektroniskai ierīcei varēs eh, piekļūt eh, caur internetu vairs nav tālu, tā vairs nav neiedomājama nākotne, ka, piemēram, jūs varēsiet visu darbināt un kontrolēt energo vai ūdens patēriņu, eh, nospiežot tikai vienu podziņu internetā. Šādas tehnoloģijas jau tiek radītas un tas varēs palīdzēt veidot viedas pilsētas nākotnē. Uh, Tikai daži vārdi par to, ko darām tieši šobrīd. Mēs atbalstām politikas attīstību, lai varētu labāk cīnīties pret dažādiem izaicinājumiem kibervidē. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, veidojot dažādas neatliekamās, neatliekamās situācijās. Uh, izmantojam struktūras, tādas krīžu reaģēšanas grupas, un mēs arī kopīgi ar dalību valstīm eh, cīnāmies pret kibernoziegumiem. Ja mēs runājam par uh, kiberdrošību, uh, situācija visu laiku mainās. Jāsaka, ka man nav dot pārāk daudz laika savai prezentācijai, tādēļ es runāšu par uh, divām uh, lietām, proti par energo infrastruktūru un arī mākoņu datnu, datošanu. Uh, Mākoņu datošana jau 2009. gadā bija eh, pazīstams fenomens, bija arī pētījums par risku izvērt šajā jomā, un jāsaka, tagad vairs klients nevar kontrolēt uh, savu datu infrastruktūru, to dara lieli uzņēmumi, tā sauktajā mākonī, protams, rodas jauni pakalpojumi, jaunas nozars, un mākoņu datošanai nepieciešams augstāks drošības līmenis, it sevišķi MVU, bet eh, šie mākoņu apsaimniekotāji, ja tā varētu teikt, eh, strādā lielos centros, un šie centri var atrasties arī nu, pavisam citās pasaules malās, un tas pāraudzību padara tikai sarežģītāku. Un eh, tad, protams, arī šādam vienam centram, kur dati tiek pārvaldīti centralizēti, ir arī vieglāk uzbrukt. Tādēļ ir jānotiek certifikācijai, ir jābūt uh, uh, nolīgumiem par uh, drošības garantiem. Otra joma, par kuru gribu runāt, ir uh, tā sauktie viedi tīkli, uh, vieda enerģijas infrastruktūra Tagad jau tiek runāts par uh, dažādiem mikroģenerāliem uh, elektrības tirgiem, daudzi, piemēram, māja ar elektrību apgādā pateicoties saules paneļiem uz jumta, bet to visu varēs uh, vadīt pateicoties uh, īpašai programmatūrai, Ja, piemēram, uh, internetā tiek darbināti e, elektrības mērītāji, skaitītāji, tas, e, ja vienā brīdī notiek kāda problēma tīklā, tas, protams, var radīt problēmas lielam skaitam mājasaimniecību. Protams, ir jāparūpēs arī par tīkla informācijas drošību. Protams, arī produkcijas sektorā ir uh, Eh, jaunas problēmas, ir nepieciešama starpsavienojuma ar internetu un ir lieli datu kopumi. Protams, eh, tādā veidā var eh, labāk arī analizēt cilvēku uzvedību un rīcību, un tas, protams, arī rada bažas par datu drošību. Mobilā uh, datorizācija arī rada jaunas problēmas un uh, tiek radīti draudu cilvēku identitātei. Uh, Iepazīstoties ar uh, izpētes projektiem apvāršana 2020 ietvaros, uh, protams, jādomā arī par uh, mobilitāti un informācijas drošību. Diemžēl tirgus nav pietiekami labi līdzsvarots, tajā dominē ASV uzņēmumi un uh, tiek izmantota tikai vienpusēja pieeja. Mums ir jāparūpējas par serveru drošību, tam ir jābūt vienam no pamat principiem. Enis var arī spēlēt nopietnu lomu standartizācijā, esam parakstījuši arī nolīgums ar attiecīgajām iestādēm. Sadarbība ir ļoti svarīga. Enis arī cieši sadarbojas ar Europolu, mēs parakstījām nolīgumu šī gada jūlijā. Enisa atbalstīs arī Eiropas likumdošanas uh, īstenošanu, priekšlikums par uh, datu aizsardzības regulējumu un elektronisku identifikāciju. Tagad daži vārdi par vīziju un strateģiskajiem mērķiem nākamo piecu gadu laikā. Uh, Enīsa vēlas izmantot savas unikālās kompetences, lai uzlabotu šo informācijas drošības vidi Eiropā. Mēs e, izmantosim savu kompetenci, lai varētu atbalstīt dalību valsts īstenojot ES likumdošanu. Mēs vēlamies, lai informācijas sabiedrība būtu droša un lai tā varētu veicināt kopīgu izaugsmu vienotajā tirgū. To mēs uh, varam uh, panākt, uh, ņemot vērā konkrētus mērķus, proti panākt to, lai mūsu eksperti šajā jomā būtu labākie un lai šāds līmenis tiktu saglabāts. Otrām kārtām ir jāatbalsta dalību valstis, lai tās varētu um, padziļināt savus kapacitātes. Trešām kārtām atbalstīt Eiropas komisiju dažādu politikas vadlīniju īstenošanā, kas ir nepieciešams, lai varētu uh, E, ievērot visas augstās prasības, e, garantēt tīklu drošību un ceturtām kārtām uzlabot sadarbības starp dalību valstīm un kopienām. Tagad noslēgumā gribu teikt, Enisa ir uh, ekspertīzes centrs, kas ir patiešām īstā vieta, lai cīnītos pret attiecīgiem izaicinājumiem tīklā. Mēs vēlamies arī parūpēties par investīciju piesaisti un, kā jau iepriekš, uh, paskaidroja, mums ir ļoti rūpīgi jātiec pret eh, tīkla drošību arī nākamo piekto, piecu gadu laikā. Mūsu uh, mandāts beigsies 2020. gada jūnijā un 2018. gadā ir eh, paredzēts izvērtēt aģentūras efektivitāti. Uh, Rezumējot, varu teikt, ka nākamo piektu gadu, piecu gadu laikā mēs uh, sastapsimies tikai ar jauniem izaicinājumiem, būs jauni uzņēmēji darbības modeļi, jaunas programmatūras, un mums ir arī jāgaida komisijas paziņojums par Enises mandāta pagarināšanu. Un, protams, arī ir jāgaida parlamentu un padomas lēmumi. Es ceru, ka mūsu aģentūra baudīs institūciju atbalstu un varēs strādāt pēc iespējas labāk nākamo piecu gadu laikā, lai varētu cīnīties pret visiem izaicinājumiem. Noslēgumā vēlējos pateikties ITRE komitejai un Eiropas parlamentam par atbalstu, kas sniegs līdz šim e, e, Enisai un ceru ar jums tikpat veiksmīgi sadarboties nākamo piecu gadu laikā. Mēs darīsim uh, savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, lai garantētu drošu kibervīdi Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Um. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, direktora kungs. Nu, un tad tagad divas minūtes katram nākamajam runātājiem, vispirms politisko grupu pārstāvjiem, koordinatoriem tātad. Bonīkungs tautas partija pārstāv šodien. Paldies priekšsādātāji. Direktor kungs. Mēs visi ļoti labi saprotam, ka kiberdrošības problēmas ar vien lielāku lomu spēlē mūsu pašreizējā digitalizētajā vidē. Digitālā vide attīstās, tāpat laikā sastopamies ar dažādiem jauniem uzbrukuma veidiem, ar hakeriem, ar kiberuzbrukumiem, kas savukārt cenšas mūs no progresa novērst. Protams, e, mākoņu datošanas jomā ir ļoti daudz draudu, energo tīkliem, bankām, datu aizsardzība ir ļoti svarīga ļoti dažādos aspektos - privāto datu aizsardzība un nākotnē iespējams arī e-veselības aprūpas sistēmas šeit aktuāls. Enisa ir tā izšķirīgākā, svarīgākā iestāde un vienīgais instruments, kas ir mūsu rokās, lai reaģētu uz šādu veidu draudiem. Un tāpēc Mums patiešām ir jāatbalsta kopēja labāk ietvaru veidošana Enisai. Jātīst Enisa tālāk un jātiecīgi jāpieņem labi tiesībā akti. Man ir pāris jautājumi. Pirmām kārtām, ko jūs domājat par tīklu un informācijas drošības direktīvas īstenošanas un iespējamām barjerām, kas varētu izrietēt no atsevišķām no, no atsevišķiem izteikumiem no dalībvalstu puses, kas rada draudu šīs direktīvas tālākai īstenošanai. Otrām kārtām, kāda veida atbalstu no parlamenta jūs gaidāt? Kas būtu liederīgi jūsuprāt, lai šo direktīvu padarītu par reālu instrumentu? kas ļautu uzsākt atklāt informācijas apmaiņas starp interesētajām pusēm un dalību valstīm. Trešām kārtām Ko jūs domājat par Eiropas tiesību aktu lomu un īpaši šīs direktīvas lomu? Un ko jūs domājat par priekšlikumu attiecībā uz data drošības regulējumu un tāpat arī elektronisko identifikāciju, kas attiektos tad uz visu veidu elektroniskiem darījumiem iekšējā tirgiem? Ja šie, vai šie tiesību akti jūsuprāt situāciju uzlabos? Un kā šie jaunie tiesību akti mainīs Enisas lomu? Tālāk. Kāda veida institucionālu atbalstu jūs gaidāt, kas jums nepieciešams turpmākajos gados? Vai jums vajadzētu varbūt pievērties agrīnai brīnāšanas sistēmai un jaunu problēmu identificēšanai kiberdrošības jomā? Un visbeidzot, pēdējais, pēdējais jautājums, vai jūs varētu mazliet runāt arī par, eh, vairāk pastāstīt par par šo jauno Security by Design projektu, jo zinu, ka tur pastāv šobrīd sadarbības starp penisu un rūpniecību. Kolēģi, lūdzu, ievērojot uzstāšanos laiku, mums laika jau ir sācis trūkt. Tālāk, eh, Darī kundze, es un D, Dalī kundze, es un D grupas vārdā. Paldies priekšādātāji. Paldies, direktor kungs, par šo prezentāciju un par ziņojumu. Es to papētīju arī tā sīkāk. Mēs uzskatām, ka tam ir salīdzinoši, nu, šajā salīdzinoši īsajā darbības laikā tomēr izdevies panākt ļoti daudz ko kiberdrošības jomā. Tomēr tāpat laikā mēs domājam, ka ir gan skaidrs, ka aģentūras darba turpināšana tās pašreizējā formā neļauj aģentūrai būt gatavai jaunajiem izaicinājumiem šajā arvien tālāk attīstošamies kiberpasaulē. Tāpēc ir jāpielāgojas izmaiņām, piedzīvojam izmaiņas kiberpasaulē ļoti strauji, un tāpēc ir vērts apsvērt, kādā veidā skatīties acīs šiem jauniem izaicinājumiem un problēmām. Un šajā kontekstā vēlos pirmkārt jums, jums vaicāt lūko, Kā jūs esat paredzējis nodrošināt e, aģentūras efektīvu darbu un ieguldījumu informācijas drošības nodrošināšanā gan Eiropas Savienībā, gan arī starptautiski? Vai jūs esat identificējuši galvenos izaicinājumus, ar ko aģentūra sastopas? Un vai jums ir izstrādāts plāns e, šo izaicinājumu, jo problēmu jautājumu risināšanai, vai pastāv plāns, ja varbūt domājat izstrādāt plānu, lai īstenotu stratēģiju, kas efektīvai sargātu mūsu bērnus tiešsaistes režīmā, tiešsaistes režīmā. Un visbeidzot, jūs ziņojumā teikts, ka e, iekšējais tirgus, un es citoju, ietējais tirgus drošības produktiem un pakalpojumiem Eiropā nav līdzsvarots, jo tirgu dominē ASV uzņēmumi un produkti. Tad kā Eiropa pavisam, e, kā aģentūra pavisam konkrēti var palīdzēt šo līdzsvaru nodrošināt tirgu? Paldies! Paldies, kundze! Paldies arī, ka ievērojot uzstāšanās laiku. Tālāk Ernsta skunga, kundze goja grupas vārdā. Okay, uh, Nemaz nereiķinājos, ka tik ātri tikšu pie vārda. Mani interesē vis, visa problemātika par interneta drošību saistībā ar tiem aspektiem, ko pēdējos mēnešos vai pat gados, jāsaka, uh, jūtamajiem draudiem par izspiegošanu, NSA skandālu, kā arī citiem slepenajiem dienestiem, ko, kā mēs zinām, aktīvi piedalās šajās darbībās. Datu aizsardzība arī nav pilnībā nodrošināma. Un Enīza ir ļoti svarīgs uzdevums, kā cīnīties kā Dāvidam pret Goliātu. Līdz ar to pirmkārt jautājums, kā jūs jūtaties šajā jautājumā runājot par internetu drošību, sasaistot to ar datu aizsardzību? Vai jūtaties pietiekami nodrošināts, pietiekami spēcīgs, lai eh, atbildētu šiem jaunajiem draudiem un ar tiem saistītajām lietām? Otra lieta. Tas, protams, ir saistīts. Datu aizsardzības pakete ir padomē šobrīd. Visi skatās uz padomi, kas nu tur būs un vispārējā regula. Jautājums, kas tur gal galā sanāks? Kādi, jūsuprāt, ir svarīgākie punkti, ko vajadzētu saglābt trialogā? Kas, jūsuprāt, ir īpaši svarīgs? Trilogu sarunas būs ļoti smagas, to es saku kā Libe komitejas locekli. Vienkārši nepacietīgi vēlos dzirdēt, ko jūs sacīsiet. Madam, uh... Paldies! Tālāk EFDD grupas vārdā Dario Tamburano. Buongiorno. E una domanda relativamente. Labrīt visiem. Man ir jautājums. Internet drošība, protams, ietekmē pilnīgi visus Eiropas Savienības pilsoņus. Es esmu jauns deputāts šai parlamentā un gribēju veicāt, kāda veida mēru un pasākumi tiek īstenot tenisā attiecībā uz tādām lietām kā datagate problēmu, skandāls un e, spiegošana, ko, piemēram, īsteno e, ASV drošības aģentūra NSA. Es domāju, ka tas viss var beig beigās izrādīties ļoti dārgi pilsoņiem un Eiropai. Paldies! Paldies par šīm piezīmēm, saka priekšādātājs. Uh, uh, list, Pirmais tā, kam runātājs rakstā ir Ēler kungs. Jā, es vēlētos uh, pieminēt, ka svarīgākie jautājumi laikam jau ir uzdoti, bet arī ITRE komitejas vārdā vēlos pateikties par jūsu darbu un vēlreiz uzsvērt to, ka mēs atbalstam to, ka jūs turpināt darbu kā aģentūras uh, direktors. Es to nesaku pieklājības dēļ, bet šis parlaments trīs ar pus gadus cīnījās ar dalību valstīm par jaunu mandātu NISA aģentūrai. Mēs stiprinājām, vismaz centāmies stiprināt budžetu šai aģentūrai un bija lieli centieni no dalību valstu puses ierobežot NISA aģentūru, gan budžetu, gan organizatoris jautājums. Tā kā komisijai, komisārai Krūzai un parlamentam kopā izdevās stiprināt Nisa lomu un vismaz daudz maz adekvāti eh, nodrošināt. Tāpēc es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka tas notika visām politiskajām grupām kopā strādājot Un ir skaidrs, ka mēs arī nākamajos gados rūpīgi sekosim NISA aģentūras darbam. Jūs noteikti saņemsiet šajā komitejā arī atbalstu vienmēr, arī sarunās ar dalību valstīm par jaunu tiesisko regulējumu. Nu, tur vēl īsti viss nav skaidrs. Tā kā es aicinu. Uh, Izrādīt sapratni, ka es neuzdodu jautājumu, bet vēlējos uzsvērt šīs lietas. Paldies, kolēģi! Tālāk Ņūnehauzens kundze. Thank you, Chair. Uh, thank... Paldies priekšādātāji, paldies arī jums, direktor kungs, par prezentāciju. Jūs sakat, ka vienīgā konstatētā lieta kiberdrošības jomā ir straujās pārmaiņas, un tā es jums pilnībā varu piekrist. Jā, šajās kiber, šajā, šīs kiberēras laikā pat izmaiņas mainās. Uh, Bet jūs sakat, ka turpmākajos piecos gados ēnisa m, mm, skatīsies ejā šiem izaicinājumiem, problēmām, piedāvās risinājumus un zināšanas izklausās ļoti pašpaļāvīgi. Gribu jums vaicāt, uz ko jūs pamatojat šo pārliecību? Es abrīnoju jūsu optimismu, bet vispārējie ja runātāji jau minēja, ka pastāv ārkārtīgi daudz eh, nu, noziedznieku ar tādiem krimināliem nolūkiem. Uh, attiecībā uz, piemēram, mākoņu datošanas drošības stratēģiju. Jūs sakat, ka varēs pieņemt drošības standartu, tas, protams, būtu ļoti labi, bet tas jau būs liederīgi tikai tad, ja cilvēki vēlēsies šo standartus piemērot, un to cilvēki nereti neizvēlas darīt tomēr. Ko tad darīsim, lai vērsos par šiem hakeriem un tā tālāk? Un kas ir vēl jūs iesaistīts sadarbībā ar jums? Tikai Eiropola vai ir kāda cita informācijas avota vēl? Uh, Paldies, saka priekšsādētājs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nu, tad direktors kungs jums vārds, ja neviens cits nevēlas runāt. Paldies priekšsēdētā, paldies arī par jautājumiem. Gribu teikt paldies arī jūsu pateikt paldies par jūsu atbalstu iepriekšējos gados, kā jau teicu, nemaz nebija tik viegli tas viss. Gribu atgādināt, ka mums izvērtējums tiks veids 2018. gadā, par, tad sāksies process par mandāta turpināšanu, pagarināšanu. Es ceru, ka jūs atkal atbalstīsiet mani un pagarināsiet manu mandātu vēl par dažiem gadiem. Bet nu tagad pievērsīšos jautājumiem. Pirmām kārtām jautājumu, pirmkārtām jautājums par. En Eh, tīkla drošības direktīvu. Nu, vispirms vispārīgs eh, konstatējums, ko vispār var darīt rūpniecība ar pašregulēšanos un kurā brīdī procesā jāiejaucas parlamentam un valdībai. Pieredze liecina, ka no valdības viedokļa, ja aģentūras viedokļa raugoties, netiek darītas pietiekami daudz dalību valstīs un nozarē pašā. trīs punkti, kas šīs direktīvas kontekstā ir svarīgi. Pirmkārtām pārvaldības struktūra Eiropā. Nu, tas nozīmē, ka katrā valstī vajadzētu būt kaut kādai struktūrai krīzes pārvaldībā un straujai rīcībai tāpat. Tālāk eh, par tehnisko līmeni mēs esam īstenojuši dažādu veidu vingrinājumus, varam to darīt ik pa diviem gadiem. Uh, mēs esam vienu šādu pētījumu veikuši attiecībā uz tehniskām daļām, un tehniskā daļā esam konstatējuši, ka ir bijis uzlabojums. Tāpat arī ir pieejama struktūra, kas, piemēram, var rēģēt uz draudiem un tos identificēt. Bet jautājums, ko mēs uzdevām, kas notiek, piemēram, IT krīzes gadījumā? Uh, kuram komisāram zvanam nakts vidū, lai lūgtu palīdzību. Un šāda veida struktūras katrā dalībvalstī nav un nav arī komisijas līmenī. Tas ir viens no jautā, jautājumiem. Otrs jautājums - incidentu ziņojumi. Ja runājam par šiem ziņojumiem, tad ir pavisam vienkārši. Ja mē, jūs kā parlamentārieši vēlaties pieņemt lēmumus, jums ir vajadzīga data statistika. Šobrīd telekomunikāciju paziņojumu ietvarā esam, esam sagatavojuši struktūru, kur tiek ziņots par visiem incidentiem, tu par tiem ziņo interneta provider, tāpat arī telekomunikācija operatori un šādi dati būs pieejami, bet uz tiem raugoties tad tālāk jāsaka, ko tad mēs zinām par incidentiem kritiskajās svarīgajās infrastruktūrās. Pēc banku krīzes, finanšu krīzē tika, lūk, pieņemti jauni likumi, bet jāsaka, nav pārāk daudz informācijas pieņems, un tāpēc jautājums ir tāds, kāda informācija ir vajadzīga un par kādiem incidentiem būtu jāziņo. Tas ir otrs svarīgākais jautājums, tātad ziņojumi par incidentiem. Un trešā lieta, kas varbūt ir vissarežģītākā, ir informācijas apmaiņa. Informācijas apmaiņa, piemēram, ar trešām mm, valstīm. Tas, tam, protams, jānotiek uz apasējas uzticēšanās pamatiem. Tas nozīmē, ka atsevišķās dalībvalstīs ir ļoti dažādi IT drošības līmeņi ir ļoti dažādi arī informācijas apmaiņas līmeņi. Un, kad nonākam pie slepenas informācijas, tad tā, protams, ir pieejama tikai ļoti ierobežotam lokam. Lielākais izaicinājums ir tāds, ka no vienas puses ir vajadzīga uzticēšanās šai jomā, no otras puses tāpat laikā mēs vēlamies to arī kaut kādā veidā radīt likumos. Un lūk, tas ir tas ļoti sarežģītais līdzsvars, par ko arī šobrīd notiek diskusijas. Tik arī lūk par e-uzticības mm, jautājumiem runājot, arī šeit man ir pāris vispārīgi izteikumi. Viena no pamatvērtībām ir personas datu aizsardzība Eiropā. Un mums ir arī vairākas tehnoloģijas, piemēram, elektroniskās identitātes kodēšana eh, un tam līdzīgi. Uh, ko varam izmantot. Lielākā problēma, un tā ir aktuāla no jau daudzus gadus, ir tas, ka mēs faktiski nespējam šīs tehnoloģijas izmantot, iestrādāt mūsu ikdienas dzīvē. Ja skatāmies, piemēram, uz elektronisko parakstu jautājumiem, tie netiek izmantot ikdienā. Un tāpēc, kas mums ir vajadzīgs, nu, varbūt atminēsieties, mums bija šāds projekts pirms pāris gadiem. Mums ir vajadzīgs vairāk diskusijas tā, lai arī rūpniecība piedāvāt mums kaut kādus ritinā, risinājumus, mobils risinājumus, kas varētu tikt izmantoti ikdienas dzīvē elektroniskās identitātes veicināšanai. Nu, tālāk šis projekts Security by Design. Uh, nu, ja mēs pavramies uz tādu pagātni kā pirms 15 gadiem, tad nekas īpaši daudz nemaz netika runāts par eh, drošības aspektu iestrādāšanu produktos. Ļoti daudz tika runāts par lietojumu programmatūru kvalitāti un tā tālāk, ir milzīgs viens lūku piedāvātājs, kas, protams, ir pazīstams visā tirgu, bet ja skatāmies uz lietojumu programmatūru nozari, kur, protams, tiek uzlabotas lietošanas ilgums tā tālāk, tad redzam, ka drošības aspektu pamazām sāk arvien vairāk tikt iestrādāti produktos. Bet šobrīd gan tikai tajos produktos, kas tiek izmantot, piemēram, nu, tādās jomās, kur ir kaut kāda slepenības pakāpība noteikumi. Nav šāda veida metodas, ne, neparedz izstrādāt šādus aspektus ikdienas, eh, ikdienā lietojamos produktos, tirgū lietojamos produktos. Un ja mēs skat, paskatīsieties uz saviem mobiliem telefoniem vai viedtelefoniem, tad jūs redzēsiet, ka viņiem nav uzlikta drošība. Tas ir tikai tāds uh, lēts maziņš datoriņš, kas ir ar īsu izmantošanas ciklu. Un tikai datoriem ir kaut kāda veida drošība paredzēta. Nu, tas ir tas, par ko mums ir jārunā. Tālāk par šīm straujajām pārmaiņām, galveniem izaicinājumiem. Man šeit sakāms būtu lūkas. Ekspertu mums ir ļoti daudz. esam saņemši ļoti daudz informācijas no, no, no valsts sektora, no nozars, kas ir motivējoši, mudinoši, ka esam varējuši nodrošināt ekspertīzi. Problēma, ar ko sastopamies, ir darbinieku un budžeta jautājums. Nu, kā jūs zinat, tad sarunas par budžetu sākās tieši finanšu krīzes laikā, un tāpēc es saprotu, ka dalībvalsts nevēlējās budžetu palielināt, bet jautājums tad ir par to, kā tad nodrošināt uh, prioritāšu atlasi. Dalībvalstu pārvalde uh, noteica zināmas konkrētas tēmas, bet nu kaut kādas arī tēmas tur vienkārši neparādījās. Un mums ir tikai viens darbinieks, kas strādā pie katras tēmas, ar to nepietiek, jo vienkārši nepietiek resursu. Nu, lūk, tad tas ir jautājums par prioritātēm. Kad runājam par iekšējo tirgu, un kad runājam par šiem piedāvātajiem, ja pieprasītajiem datiem, push and pull, uh, variantiem, nu tad redzam, ka tas arī attiec tikai uz tādiem gataviem produktiem, kas saistīti ar infrastruktūrām valdībām, respektīvi tie ir produkti, kas netiek ražoti masu tirgumu. Ja skatāmies uz biznesa modeļiem, tad ir lūk visi šie sociālie tīkli, ir tirzniecība, pētniecība, meklētāji, nu, Google, Amazon, Facebook, šie lielie spēlētāji, Microsoft, protams, Cisco, IBM un tā tālāk. Un jautājums tad ir tāds, ko tad mēs Eiropā varam darīt, ja pavaramies uz šo nozari? Eiropā mums ir ļoti labi MVU darbība, lai nodrošinātu interneta drošību, ar kuros ir apmēram 25 līdz 100 darbiniekiem, bet lielo spēlētāju Eiropā ir ļoti maz šobrīd cenšamies izveidot tādu kā konsultatīvo valdi, kur būtu pārstāvi no interesētajām pusēm, rūpniecības pārstāvi, protams, arī no lielajiem spēlētēm, bet arī no maziem uzņēmumiem. Un process ir tāds, ka mēs vēlamies saņemt ieguldījumu no akadēmiķiem un no nozars, un arī vēlamies, lai tur būtu patērētāju pārstāvi, un tad šo ieguldījumu mēs vēlam tālāk, vēlamies tālāk attāstīt valdēji, lai tur tā tad tiktu apspriest eh, dal, starp dalību valstu pārstāvjiem. Un tad, ja mēs paskatīmies šo situāciju, tad redzam, ka ir šie ikdienas problēma jautājumi, tad tiktu nodoti likumdevēja rokās, kas tad var izstrādāt attiecīgus priekšlikumus, um, tā lai mēs pie tā varētu turpināt darbu. Vēl viena tēma, nākamā tēma. Un tā tikai daļēji ir Enisas kompetencē. Uh, Un te ir runājam par visiem šiem spiegu skandāliem, nu, nu, Snowden afēru un tā tālāk. Es gribu varbūt mazliet paskaidrot, ar kādām problēmām šeit sastopamies, pēc tam runāt par mūsu mandātu. Mūsu kiberdrošības jomā problēma ir tāda, ka pirmo reizi uh, Vēsturē, sabiedrībā tiek izmantotas tieši tās pašas tehnoloģijas mm, visās jomās, nu arī ļaunprātīgi izmantotas. Ko es ar to domāju? Nu, respektīvi, ja jūs runājat, piemēram, par bankām, par elektroniskajām bankām, tad tā ir kibernoziedzība. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu vīrusu, ļaunprātīgu programmu, to var izmantot pilnīgi arī visās citās jomās. Un nu, atcerēsimies, bija Stuxnet, kur bija runa par Irānas kodolieročiem. Tā bija šāda ļaunprātīga programma, ko varēja izmantot arī, lai uzbruktu pils, pilsoniskām civilām infrastruktūrām, lūk, kodolenergostācijām, ražošanas uzņēmumiem un tā tālāk. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz kara darbības jautājumiem, arī tur var izmantot tieši tādas pašas IT tehnoloģijas. Un, protams, arī ļaunprātīgi tās iespējams izmantot. Un problēma tāpēc, ar, tā, ar ko šobrīd sastopamies, ir tas, ka sabiedrība savukārt ir, nu, strukturēta vēl pa vecam. Lūk, ir tiesības sargājošie dienesti, policija, civilās aģentūras un profilaks un tā tālāk. Bet ja mēs to visu iekļaujam vienā grafikā, tad mēs kā Enisa runājam vairāk par profilaksi kiberdrošības jomā. Tad savukārt. nu, tāda kā papildus pasaukurinājumu par incidentiem, kā iespējams rēģēt un tā tālāk. Šī operatīvā daļa ir ārpus mūsu, nav mūsu rokās. Tad ir kiberdrošība, par ko atbildīgs Eiropola. Un nu, tad ir šīs citas jomas - NATO, um, spiegošana un tā tālāk. Mūsu mandāts ir tikai profilakses ziņā jomā. Un mēs varam runāt, jā, par profilaks šeit, par, par datu aizsardzību, par kodēšanas izmantošanu, identitāti, elektronisku identitāti. Visus šos profilaktiskos pasākums mēs varam īstenot. Gribētu vēl jums pastāstīt arī par tēmu, ko jūs te minējāt, mākoņu datošanu. Tad mums moto ir tāds, ka izmantojot to kompetenci, kas mums ir, mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām pusēm. Tas ir jūs, kā parlaments, padome, komisija, valdi, valstu valdības, iedzīvotāji. Ar iedzīvotājiem ir grūti viņus sasniegt. Mums, mums ir uh, kiberdrošības mēnesis, kas vienmēr notiek oktobrī. Bija, sākumā bija plānots liels pasākums ar nozars pārstāvu dalību un valdību pārstāvjiem šeit Briselē. Kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs nevaram sasniegt 500 miljonus iedzīvotājs, un te mēs darām to caur asociācijām dalību valstīs. Pēdējo gadu laikā mums ir bijuši arī vairāk veiksmju stāsti ja ir asociācijas un pārstāv dalību valstīs, tad, tad kad ir nepieciešams e, nodot informāciju, mēs to varam izdarīt. Runājot par e, mākoņu skaitļošanu, kopš 2009. gada mēs jau runājam ar nozars pārstāvjiem, ar asociācijām, mākoņu datu drošības asociācijām. Uh, arī par to, ka ir nepieciešams nodrošināt uh, tur drošību, tāpat arī sociālās tīklos drošību nodrošināt. Uh, Certifikācijas un audit schēmas ir viens no iespējamiem risinājumiem. Tas šobrīd tiek apspriests, un certifikācija un audit schēmas, uh, tas nozīmē, ka privātie to piedāvā. Tas arī viņiem rada uh, ienākumus un savadot kopā nozars pārstāvus un šos pakalpojumus niedzējus un pārliecināt nozaru tos izmantot, es uzskatu, ka mēs varam nodrošināt konkurētspēju ar drošību. Cerams, ka mums e, būs šāda vadoša loma arī šajā e, sektorā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tā, paldies direktoru kungam, saka priekšsēdētājs. Neviens nesūdzējās, ka kaut kas netiktu atbildēts. Uh, Eh, bija tikai pozitīvas piezīmes pārsvarā. Jūsu visaptarošā pieeja padziļināts atbildes uz mūsu jautājumiem. Tas viss deva pozitīvu iznākumu mūsu sanāksmē. Par to varam arī atklāt pateikt. Novēlam jums veiksmi jaunajam eh, mandāta periodam, direktorkungs. Thank you. Uh, un pēdējais punkts šī rīta daļā, joprojām taču ir rīts, direktīva par zemes novērošanas satelīta datu izplatīšanu komerciālos nolūkos. Eiropas komisijas uzņēmēdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora izklāsts. Esat sveicināts šeit ģenerāla direktora kungs, tātad DG Enterprise eh, ģenerāla direktors Eiropas komisijā. Šī direktīva tiks saņemta jūnijā. Priekšlikuma mērķis kopumā runājot ir izveidot skaidru tiesisko pamatu Eiropas Savienībā augstas izšķirtspējas satelīta datu, produktu un pakalpojumu izmantošanai. Varu jūs arī informot, ka Nelī Feročī kungs, mūsu pašreizējais komisārs, rūpniecības komisārs, atbildēs uz jūsu jautājumiem šajā jomā nākamajā reizē mūsu sanāksmē tā kā viņš runās ne tikai par konkurētspēju, mūsu ekonomikas konkurētspēju, reindustrializāciju, bet arī visām problēmām saistībā ar zemes novērošanas satelītu datu izplatīšanu komerciālos nolūkos un visām problēmām ar Galileo programmu. Tad aicināšu jūs izteikt savu uzvanu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī ITRA komitejai par šo uzaicinājumu. Jūs jau esat iepriekš dzirdējuši dažādu veidu priekšlikumus par Galileo, par Kopernikus, par pētniecības projektu attiecībā uz kosmosu telpu, un es domāju, ka jūs pavisam ātri sapratīsiet arī šo priekšlikumu. Tātad runājam šeit par zemes novērošanas satelīta datu izplatīšanu. Jāsaka, tas ir e, sarežģīta joma, ir sarežģīta, bet tā ir joma, kurā ir milzīgs potenciāls. Tas var būt potenciāls gan ekonomikai, gan arī tīri tehnoloģiskā jomā. Šajā jomā esam ļoti daudz ko darījuši. Tas, tas ir viens no pīlāriem kopējā kosmosa izpētes e, jomā. Nu, tā tad lūk šīs zemes novērošanas dati, bet jāsaprot, ka ja šīs tehnoloģijas ir tīri tehnoloģisks sasniegums, un tādas tās tās arī ir, tam vienlaikus ir arī ļoti spēcīga politiskā nianse, jo kosmos, kā mēs zinām, un šis ir ļoti labs piemērs, uh, E, var tikt izmantoti arī reālajā dzīvē, ekonomikas pasaulē un var kalpot pilsoņiem. Ļoti daudzas no sistēmām un pakalpojumiem, kas tiek veikts ar kosmosu, ir kļuvuši jau pilnīgi par pilnīgi neatņemumu mūsu ikdienas sastāvdaļu, nu vai tiešā vai netiešā veidā. Turklāt kosmosa sektors ir arī progresa virzītājs spēks zinātnē. Ne? un tas veicina pētniecību, protams, kas ar to saistīta, bet tāpat laikā tas darbojas arī kā katalizators jaunu sistēmu izstrādēji, jaunu uh, pakalpojumu izstrādēji. Parasti gan tas nav pa spēkam maziem vidējiem uzņēmiem, tas ir tāds, bet tas varētu tāds kļūt, tātad tam ir plaša izaugsme, tam plašs izaugsmes potenciāls telekomunikāciju jomā, navigācijas jomā, zemes novērošanas jomā. Kas attiec uz zemes novērošanas datiem, tad tie var kļūt par instrumentu un jau daudz kur ir izman, tiek izmantot ikdienas dzīvē, nu, piemēram, lūkaut vai meteoroloģiskajiem laikapstākļu noteikšanai, prognozēm, tāpat arī krīžu pārvaldībā, lai sekot līdz dažādu veidu dabas katastrofu norisei un tā tālāk. un šo datu nozīme arvien pieaugs arī nākotnē. Tas nozīmē, ka arī pieprasījums pēc šādiem datiem pieaugs. Nu, tas ir tā kā tāds iz, tā, tāda izēviela tālāk pakalpojumu sniegšanai. Un tāpēc komisija ir uzsvērusi to, ka zemes novērošanas um, datu kontekstā jāizceļ trīs atsevišķi elementi. Lai visaptvaroši skatītu šo jautājumu pirmām kārtām, Kopernikus programmas mm, palaišana. Otrām kārtām, un tas, tas ir ieguldījums rūpniecības politikā, kas vienlaicīgs aktuāl, vienlaicīgi aktuāls kosmosa programmām, bet tāpat laikā arī ļoti svarīgas um, pakalpojumu piemērošanai. Un te es atsaukšos 2013. gada paziņojumu. Un trešais - pētniecība. Bez pētniecības nebūs novatorisma, Un e, kosmosa e, telpas pētījumi e, nevar notikt bez novatorisma. Tātad tas ir viens no centrāli svarīgākajiem pīlāriem kopējā šajā jomā. Lai visus šos mm, jautājumus risinātu, mums ir vajadzīga kosmosa, spēcīga, robusta kosmosa pētniecības joma. Lai šī nozare varētu būt konkurētspējīga un robusta, mums ir nepieciešams īstenot arī tādu kosmosa pētīšanas politiku, kosmosa izmantošanas politiku, kas būtu e, ticama, kas atbilstu arī tam, ko dara, piemēram, citi bloki, piemēram, ASV šajā gadījumā un kas tāpat laikā varētu arī līdzdarboties kopējos centienos sasniegt mērķus eh, šī kontinenta izaugsmas nodrošināšanā. Tāpēc mūsu mērķis un direktīva, ko, likšim, ko likums priekšā, iet tieši šajā virzienā. Un tā palīdzēs radīt tādu vidi, kas ilgtermiņā ļaus Eiropas mm, kosmosa nozarei uh, tā, nodrošināt tās pašas priekšrocības, kas piedāvātas šāda veida nozarēm visā pasaulē, nu īpaši ASV. Paziņojumu kontekstā, uz ko es nu pat atsaucos, esam definējuši piecus konkrētus mērķus. To vidū ir arī ietvara sap, saskaņota ietvara izveidošana juridiskā ziņā. Tā tāpat arī regulējušais ietvers, kas ļautu tad ļaut, eh, tālāk izstrādāt politiku kosmosa eh, nozarei un iekļautu to kopējo tiesību aktu kopumā. Šī direktīva, pie kuras, par kuru stāstīšu jums tā, tūlīt arī sīkāk, ņem vērā visus šos piecus rīcība, rīcības mērķus – kas kom, kom, komisijas paziņojumā jau tika minēti. Un mēs domājam, ka uzlabojot likumdošanas vidi, visi tie uzņēmumi, kam būtu vajadzīgi šādi satelīta dati, nu vai tiešā vai netiešā veidā, varētu gūt labumu no, no tā, ka situācija ir pārskatāma. Mm tiek nodrošināta tātad pārredzamība un ir tāpat arī sistēmu, datu piegādes sistēmu ilgtspējība eh, tiek nodrošināta. Jo ja uzņēmumam, protams, eh, ir jāspēj piedāvāt pakalpojumu uz ilgspējīgas bāzes, un tad ir vajadzīgs zināmas datu kategorijas, Un tādā gadījumā nevar būt tā, ka regulējumi pēkšņi dalībvalsts vienpusīgi kaut kā maina un šos datus vairs nepiegādā un tā tālāk. Tas, protams, apdraudētu iespējamās investīciju iespējas un beigu beigās arī patērētāju labklājību, kas gal galā ir gala ieguvējs šādā gadījumā. Šis priekšlikums, šis direktīvas priekšlikums ir pirmais likumdošanas projekts, ko komisija izstrādājusi un kur runāts par mm, kosmos nozari un kur nav iekļauta tieša asauce uz abām kosmosa pētniecības programmām Galileo un Kopernikus, un kas arī turklāt nav viens no pētniecības politikas elementiem. Direktīvas mērķi, un atkārtošu tos vēl vienreiz, uh, Un, kā jau teicu, tie ir tādi vispārīgi nozars, eh, kosmos nozars eh, mērķi, tātad dot priekšroku izaugsmai, piedāvāt šos zemes novērošanas satelīta datus, tā lai tie uz to pamat varētu tikt izstrādāts dažādu pakalpojumu uh, klāsts, tātad laikā atbalstīt arī novatorismu šai sektorā tādā veidā, lai eh, šāda veida komerciāla izmantošana varētu turpināties, un tas varētu tad notikt varbūt ne tikai Eiropas iekšienē, bet šāda veida pakalpojumi varētu tikt arī eksportēti. Es domāju, tādā ziņā šī direktīva veidā vienu svarīgu atbalstu pīlāru iespējamai Eiropas konkurētspējas attīstīšanai šajā jomā. Ko tas nozīmē globāli? Zemes novērošanas satelāta datu tirgus aug ārkārtīgi strauji visā pasaulē. Eiropas uzņēmumi ir ļoti lieli, bet ir arī citi, kas ir vēl krietni lielāki un kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Uh, Un, kā jau es teicu, pat MVU un nu, mikro uzņēmumi e, šai ziņā darbos ļoti aktīvi. Un viņi, jāsaka, mēs atpiek, atpaliekam ļoti tālu no ASV, kuros ārkārt, kur ārkārtīgi strauji jau konkurence šai ziņā, nu, tāpat arī Kanādā, Ķīnā, rīt droši vien tā būs arī Indija. Un ASV, protams, kā jau es teicu, uh, ir eh, valsts, kur šai jomā izaugsme ir ārkārtīgi strauja. Vēl viena lieta, ko uzskatu par svarīgu ir tā, ka ir vajadzīgs augstas rezolūcijas eh, novērošanas dati, un šāda dalībvalsts, kas tādus datus var sniegt, ir pagaidām ļoti maz, šobrīd to ir trīs, varbūt trīs tās būs jau eh, piecas, bet savukārt eh, pakalpojumi, kas balstītu šādiem datiem un operātori, kas šādus pakalpojumus piedāvā, protams, var atrasties pilnīgi visās 28 dalību valstīs. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie izeivielas dati, šī izeiviela tiešām tiek piedāvāta un būtu pieejama pilnīgi visiem. Tāpat laikā ir jāpārliecinās, lūk, jā, ka šī datu aprite ir droša šeit Eiropas Savienībā, un to arī centīsimies panākt ar šo direktīvu. Kā to darīt? Pirmām kārtām, izstrādājot vienu kopēju definīciju, ierobežojošu definīciju tam, kas tiek uzskatīt par augstas rezolūcijas satelītdatiem. Un tad, pamatojoties uz šādiem ļoti labi mērāmiem kritērijiem, tad attiecīgi to varam definēt. Nu, tas varbūt varētu šķist acīm redzam, bet tā tas nav, jo līdz šim šādas definīcijas nav, tā ir bijis kļūdaina. Un atsauce uz datiem šobrīd notiek bez jebkādas atsaucas uz vienu konkrētu definīciju, bet šāda definīcija ekonomikai ir vajadzīga, svarīga. Otrais direktīvas elements ir pienākums uzraudzīt to, kādā veidā šie dati tiek izplatīti tajā brīdī, kad viņi pirmo reizi tiek nodot komercionālai lietošanai Eiropā. Jo, protams, ka tālāk to vairs eh, izsakot nevar, bet tajā brīdī, kad šie dati ir pārbaudīti un dalība valsts var garantēt to, ka šie dati ir adekvāti, viņi atbilst direktīvas kritērija, tad lūk, nākamie lietotāji pārējās dalība valstis var, eh, nu, viņiem ir jāpieņem, ka šie dati tad tālāk nonāk brīvā apritē. Un trešais, kas varbūt arī ir tas vissvarīgākais aspekts ir ierobežo, ir noteikumi attiecībā uz pārskatāmību un redzamību dalību valstī šajā ziņā. Uz šo problēmu jau atsaucos. Ir jānodrošina zinām paredzamība šai kontekstā, jo, ja uzņēmums sāk savu darbību pamatot uz šādiem veida datiem, kā izēvielu, kā jēlmateriālu, tad tādā gadījumā ir jābūt šim uzņēmumam arī zināmām garantijām, ka šie, šos datus uzņēmums varēs saņemt arī turpmāk, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi jau savlaicīgi zināt, kas tad tie ir pa datiem, un ka tie joprojām būs pieejami, un tas notiks uz pastāvīgiem pamatiem. Vēl viena lieta, pēdējais punkts, par ko priekšādatāji gribēja runāt. Izvēlējamies direktīvu kā instrumentu tāpēc, ka ir dalība valstis, kurās šie dati e, tiek iegūti, kur tās tiek pieņemts, Un e, viņiem, protams, jāizveido būs zināmas kontrolas sistēmas, tāpat arī tāds dalība valstis, kas pavisam tuvā, lai, tuvā nākotnē e, sāks iegūt šādus datus un kļūs par datu piegādātājiem, un tāpēc direktīva kā instruments bija īpaši piemērota, jo ja ir dalībvalstis, kas šobrīd vēl tikai strādā pie tā un izveido šīs kontrolas situācijas, Un tad šīs dalībvalstis varēs tālāk transponēt direktīvas noteikumus savos tiesību aktos, un tas, protams, ir svarīgi. Nu, lūk, īsumā tāda ir mana prezentācija, bet, protams, esmu gatavs atbildēt arī uz visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Uh, Paldies direktoru kungam. Mēs vēlamies apspriest šo tēmatu uzreiz EPP vārdā. Angelika Nīblers kundze bijusi mūsu komitejas priekšsarētāja. Paldies, priekšsarētāji! Vispirms liels paldies par jūsu precīzo analīzi un izklāstu attiecībā uz to, kas šobrīd ir aktuāls zemes novērošanas jomā. Jūlijā Minhenē piedalījos konferencē, tur arī bija daudz pārstāvi no maziem vidējiem uzņēmumiem, kur izrādīja ļoti lielu interesi eh, piekļūt šiem izējas datiem, lai radītu pakalpojumus. Es vēlos uzdot jums divus jautājumus. Vai jūs varētu precīzi aprakstīt, kas ir lielākie izaicinājumi no šiem neapstrādātajiem datiem radītu pakalpojumus. Jūs sakat, nepieciešams tiesiskais ietvars. Tad kontrols centri jau ir izveidoti, esmu no Mīnhenes, zinu, ka pie mums ir Galileo kontrols centrs izveidots, arī Kopernikus tur ir iesaistīts. Jautājums, kurš tad gal galā izlēma attiecībā uz datu uzraudzīšanu to, kam ir tiesības piekļūt, uh, kādā veidā varēs nodrošināt, ka uzņēmumi, kas sniedz šos pakalpojumus, saņem piekļuvušiem neapstrādātiem datiem, ka tiek nodrošināta nepārtraukta datu plūsma, kura iestāde par to būs atbildīga, vai tā ir komisija, vai NISA, vai e, tiks radīta kāda jauna struktūra. Kā tas no procedūras e, puses tieši tiks organizēts? Tālāk arī jautājums, kādā veidā jūs tad pārdosiet to, ko mēs kā Eiropas Savienība eh, var piedāvāt eh, neapstrādāto datu eh, jomā. Tātad ar satelītiem mums viss kārtībā, bet mums ir 28 dalību valstis, kādā veidā jūs vēlaties komunicēt un nodrošināt to, ka uh, tās valstis, kuras nav izveidojuši pamatus un e, attiecīgos dienestus, kā arī tur kaut kas tiek radīts e, attiecībā uz iekšējo tirgu. Tādi bija man divi jautājumi. Paldies! Eiropas e, konservatīvo vārdā Tožanovska kungs. Jā, paldies, priekšsarētāji kungs. Arī es vēlējos eh, pateikties direktoru kungam par ļoti detalizētu direktīvas aprakstu. Tas ir tiešām labi, ka mums ir precīzs apraksts par direktīvas darbības jomu. Datu caurskatāmība, protams, arī ir ļoti svarīga. Uh, jo Eiropas Savienība un tās dalību valstis nebūtu nav vienīgās, kurām būs piekļuvušiem datiem. Un šādi sensitīvi dati neapšaubāmi ir jāpārvalda, ievērojot noteikumus un konkrēts princips. No otras puses, iepriekš esam guvuši pieredzi, ka dažas direktīvas var radīt arī administratīvos šķēršļus, kas var ierobežot piekļuvi datiem. Un papildinot Nīblers kundzes eh, jautāto, mans jautājums ir, kādā veidā eh, šie dati tiks izmantoti, kura iestāde to visu pārvaldīs? Mans ierosinājums būtu izmantot vienu no esošajām regulētajām iestādēm, iecelt to par atbildīgo iestādi par šo jomu. Tādējādi mēs izvairītos no šķēršu radīšanas dalību valstu līmenī, tā vietā izvēlēties precīzes un definīcijas un nosaukums. Administratīvos šķēršļus, eh, administratīvo šķēršļu radīšana ir eh, lielākās bažas, kas man ir, jo direktīva var pavērt eh, milzīgu tirgu nākotnēji. Lai tāpat nepieciešams arī saglabāt kontrols par datiem. Paldies! Ešenika kungs govārdā. Sveiki! Es vēlos uh, pajautāt jums. Uh, es saprotu, ka tie ir dati, kas tiek ievākti, iztērējot publiskos līdzekļus, respektīvi līdzekļus, kurus ir ieguldījuši visi Eiropas iedzīvotāji, un, ja es pareizi saprotu, tad tie par velti izdolīti, piešķirti visiem, kas, protams, ir jauki, tā skaitā lielās korporācijas, kas no tā uh, pelnīs. Mans jautājums ir šāds. Vai tās ir loģisks rīcības veids, ja publiskais budžets jau tā ir ievērojami samazināts, un ieņēmumu pusē nav pārāk laba situācija. Ja lielās korporācijas, ja tās būtu radījušos datus, tik tiešām arī citiem to dotu bez maksas, vai nebūtu gudrāk prasīt nelielu uh, summu kā maksu no lielajām korporācijām, kas tālāk pelnīs ar šiem datiem? par, kuriem, eh, par kur iegūšanu ir samaksājuši Eiropas iedzīvotāji. Paldies! Paldies par jautājumu! Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Vai izteikt kādu komentāru? Acim redzot, nē, nu tad došu iespēju direktoru kungam atbildēt. Jūs tāpat apvienojat to ar noslēguma komentāru. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Kādi ir galvenie izaicinājumi, Niblers kundze, jūs jau tos nosaucāt? Nepieciešamība nodrošināt procedūras pārskatāmību nacionālā līmenī, ne tikai nacionālā līmenī. Nu, tādā veidā var atbildēt arī līdzīgus pārējo, pārējiem izteikumiem. Uh, Šobrīd trijās dalību valstīs, kā es teicu, pastāv um, procedūras, tās ir ļoti atšķirīgas, to pamatā ir ļoti atšķirīgi kritēriji, um, atsevišķie posmi nav savā starpā vispār salīdzināma, nav nekādas prognozējamības, un tas, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti. Jūs tāpat arī sapratīsiet, ka direktīva nu, darbojas diezgan delikātā jomā jo no vienas puses nepieciešams pārliecināties, ka šie dati, augsts rezolūcijas dati tiek izplatīti, komerciālos nolūkos izmantoti. Nu, šī direktīva attiec tikai uz komerciāli izmantojumiem datiem, tāpat laikā zinot, ka augstas rezolūcijas dati ietver arī būtiskus elements, kas attiecas uz civil drošību, uz aizsardzību. Un līdz ar to ir jābūt tādai sistēmai, kas ļauj nodalīt abas šīs daļas un kas ļauj pēc iespējas plašāku datu izplatīšanu īstenot um, no dalību valstīm. Tāpat laikā paturot spēkā zināmas garantijas civil drošības un aizsardzības vārdā. Un tāpēc direktīvas priekšlikums uh, dalību valstīm uh, saka lūko. Pirmām kārtām nepieciešams izveidot procedūras. Procedūras un vienu pārvaldošu institūciju, un jā, tas jādara ļoti skaidri. Eh, vai no zāles komentārs, vai jūs nevarētu lūgt kolēģi telefonu cenu īstenot ārpus zāles, tas traucē man un traucē, domāju, arī runātājiem. Un tā tad. Tā tad ir vajadzīgs zināms līdzsvars starp tiem datiem, kas varbūt nav tik delikāti, un tad tie, lai tiktu izsvarīti, un tad šie delikātie, riskantie dati, kas ir jāspēj, ko jāspēj izslēgt eh, šajā gadījumā, tos jāspēj klasificēt kā slepenus, un tad savukārt to izplatīšanai vajadzīga attiecīga autorizācija pilnvara. Dalībvalstīm ir jāizveido attiecīga administratīva struktūra, kas būtu atbildīga par šādu datu pārbaudu, ir jāizveido procedūra divos posmos, uh, pirmām kārtām datu tipol, tipoloģija, tātad eh, sadalīšana pa kategorijām, kā, mm, kuri dati atbilst direktīvai, kuri neatbild, te ir jā, tie ir delikāti, riskanti, sensitīvi dati, tad jā, lūk, šāda iestāde nākamajā kārtā eh, lemj par to, vai daļa no šiem datiem tad var tikt tomēr izplatīta vai ne, jebkura, un kura daļa tad ne. Un pēc tam Tad, kad tas ir izdarīts vienā valstī, tajā valstī, kurā šie dati ir iegūti, kas piedāvā šos datus, kur datu piegādātājs atrodas, tad mūsuprāt pēc tam vajadzētu, nu, tādā, teiksim, kopīgā veidā uh, šos datus izplatīt, tā lai tie būtu pieejami visa veida uzņēmumiem, lietotājiem, tajā brīdī, kad valsts ir autorizējusi to izplatīšanu. Es neesmu jurists un es negrasos tāpēc arī tagad iesaistīties te kaut kādās juridiskajās detaļās, bet ir skaidrs, ka vajadzētu būt kaut kādai administratīvai eh, iestādei, uh, un nevis tiesai, bet gan šādai iestādēji, kas tad ļautu nodrošināt, ka tajā gadījumā, kad dalībvalsts saka, lūk, šie dati ir pieejami brīvai apritē, tos arī patiešām varētu laist apritē. Protams, loģiski, un Iblers kundze jūs to atsaucāties, ka šo datu savukārt izplatīšana trešās valstīs varētu radīt tālākas problēmas, bet nu ne jau ar šo direktīvu mēs varam atrisināt šīs problēmas. Ja tie ir eh, sensitīvi dati, eh, ko savukārt ir kāda trešā valsts izplatījusi un tie ir pieejami tīklā un kaut kur, nu tad ir acīm redzami eh, skaidrs, ka ar šīs direktīvas palīdzību mēs nevaram neko vairāk darīt, kā vien regulēt to datu izmantošanu, tā, šo datu izmantošanu tikai tajā brīdī, kad viņi nonāk Eiropas Savienībā. Kas attiec uz līdzsvaru starp drošību un datu pieejamību. Sistēmas ietvaros šis līdzsvars var izpausties dažādi. Šī iemesla dēļ esam direktīvā eh, runājuši tikai par vispārīgiem kritērijiem, tā lai katra dalībvalsts atkarībā no konkrētā datu veida, ko tā apspriež, apspriež var eh, noteikt kaut kādus papildus kritērijus. Nu, piemēram, definīcija attiecībā uz optisko spektru, jeb frekvenci, un kas vispār ir šis optisks, 2,50 m vai tā tālāk. Uh, ja varbūt infrasarkanais, kas tālāk eh, šajā gadījumā, nu tas var tikt tad ņemts vērā. Un jāsaka, to neviens šobrīd vēl nevar pateikt, kas laika, gal, laika gaitā, kāda dati varētu tikt iegūti vai kādā veidā tie varētu tikt iegūti. Problēma ar datu publicēšanu un privāto dzīvi. Kopernikus sistēmas kontekstā mēs esam lēmuši par, brīv, par labu brīvai pieejai datiem. Amerikāņi izdarīja tieši to pašu ar savu Lansat sistēmu. Un būsim godīgi, kāpēc tad e, mēs gribējam, lai Kopernikus sistēma ir atvērta un atklāta, lai mēs varētu mūsu datiem, lai mūsu data būtu konkurētspējīga arī ar Lansat sistēmas piedāvātajiem datiem. Jo, nu, uh, Tādā gadījumā, ja šie dati nav brīvpieejami, tad notiek kaut kāda kontrolas sistēma, bet mēs vēlamies, lai šos datus uzņēmumi izmanto, un tātad tieši Kopernikus dati būtu konkurētspējīgi, un uzņēmumiem tas būtu ērtāk. Tas arī būs par velti. Un tad, lūk, ir šis komerciālais sektors, kur tiek runāts tikai par augstas rezolūcijas datiem, un tas ir kaut kas cits. Un ne Lancet, ne Koperniku šādus datus pārsvarā nepiedāvā. Lielākoties e, publiski izmantoti rūpniecībā tiek dati, ko piedāvā Kopernikus un Lancet, un kas e, ir pietiekami nebūdam augstas rezolūcijas. Bet šie ļoti precīzie dati būs vajadzīgi konkrētiem ļoti specifiskiem pakalpojumiem. Un to izmantošanu mēs tad vēlamies arī regulēt. Te mēs varam runāt par kodām militārijām sistēmām, nacionāla mēroga sistēmām. Bet, kā jau teicu, šī direktīva attiec tikai uz komerciāli izmantotiem datiem, bet arī šajā jomā, kā teicu, ir ļoti daudz privātu uzņēmumu, kas ar to nodarbojas. Un šos datus tad tādā gadījumā mēs vēlamies regulēt ar šīs direktīvas palīdzību. Liels paldies! Filiponer kungam par jūsu prezentāciju attiecībā uz jauno direktīvu, kā jūs sacījāt. Tas ir ļoti svarīgi mūsu pašreizēju situāciju, fragmentēto pārvaldības ietvaru, saskaņotības trūkums, Un, protams, galvenā mērķa sasniegšana, galvenais uzdevums jaunai direktīvai ir caurskatām taisnīga tiesiskā ietvara izveida visai Eiropas Savienībai visās dalību valstīs. Tas arī bija ļoti skaidri jūtams jūsu skaidrojumos. Paldies! Paldies, ka tikāties ar mums! Godātie kolēģi! godātie kolēģi. Tātad 12. mums bija plānots beigt darbu, to mēs arī precīzi esam izdarījuši. Pēc trim stundām atsākam pēcpusdienas daļu.